Nu ko, jā, esam gatavi, tad piedāvāju balsot tikai viens vienīgs jautājums, vismaz eh, šorīt, taču pirms to darām. Veiksim testa balsojumu. Lūdzu, izmēģinām, vai balsošanas eh, sistēma darbojas. Beidzam balsot. Vēl ne? Nu, labi. Mirklīti. Tā, mēģinām vēlreiz. Lūdzu, balsojam vēlreiz. Lūdzu, lūdzu, visi izmēģinām, vai balsošana darbojas. Vai visi ir apmierināti ar paveikto? mirklīti, es eh, kaut kur aizmirsu savu balsošanas kartīti, tāpēc lūdzu, lūdzu, pagaidīsim. Eh, ja tas prasīs ilgāku laiku, nu tad gan nāksies izdomāt kaut ko citu. Nu, tagad mēģināsim balsot pa īstam eh, pār Eiropas enerģētikas infrastruktūras eh, priekšlikums. Ta, tas tekstuāli atbilst uh, ITRE iesniegtajiem priekšlikumam komisijai, par to runājām arī pagājušajā nedēļā Strasbūrā. Lūdzu, balsot, balsojot par, pret vai atturas. Balsojam tātad izmantojot balsošanas kartītes. You are fine, Mr. Buket? Super. I close the... Lieliski. Beidzam balsot. Līdz ar to 70 kolēģi ir nobalsojuši, 55 pār, 15 pret un neviens nav atturējies. Līdz ar to eh, ierosinājums pieņemt šo rezolūciju tiek apstiprināts. Paldies, eh, varam ķerties pie nākamā darba kārtības punkta. Vadlīnijas 21. gada budžetam trešā iedaļa. Atgādināšu klātesošajiem, ka šīs vadlīnijas ir pirmais solis, ko parlaments spēr budžeta procedūrā. Tajā izklāstām to, ko parlaments gaida, cer, domājot par nākamā gada budžetu. Un šī rezolūcija tiks apstiprināta aprīļa plenārsesijā un kalpos kā mm, tāda ceļamaize komisijai Mūsu rīcībā ir 45 minūtes, lai pārunātu šos jautājumus, un tā būs iespēja tiem kolēģiem, kas piedalās sarunās par daudzgadu finanšu schēmu, referentiem arī dzēn paust savu pozīciju. Mm, arī es izteikšos, tīpaši vērtējot Eiropas padomes. Pa aktualitātes. Kolēģi, kas vēlas izteikties, lūdzu pieteikties, paceļot savas vārda plāksnītes uz, uz, uz gala sāna. Tādā veidā sekretariāts uzreiz pamanīs, ka jūs esat tas, kurš vēlas izteikties, un tad attiecīgi to arī piefiksēs. Nu, lūk, līdz ar šo laiks sarunai. Ehm, sacīšu pāris vārdus kā ehm, referents, kas atbild par šo jautājumu kolēģi, ēnas, referenti, ņemot vērā to, ka joprojām nav panākta vienošanās par nākamo daudzgadu finanšu schēmu, vadlīnijas 21. gada budžetam Eh, ir īpaši nozīmīgas, un tajās eh, ir jāatspoguļo parlamenta principiālā nostāja eh, DFF, DFS kontekstā, it īpaši par tiem jautājumiem, kas ir šīs komitejas pārziņā, tātad projekta enerģētikas jomā, vienotā tirgus pabeigšanas projekts, un šeit mums ir jāsaprot, ka ir jābūt stipriem, izturīgiem, nosargājot, iestājoties par programmu apvārsnes, uh, Horizon Europe uh, skaitļi, joprojām ir uh, piedāvātie skaitļi ir neadekvāti, nepietiekami, un, ja runājam par pirmo headingu, uh, te uh, pamata būtība ir uh, palīdzēt uh, Eiropas Savienībai digitālajā pārējā palīdzēt maziem vidējiem uzņēmiem, enerģētikas pārējā Parīzes nolīguma gaismā, jo tas ir būtiski, būtiski, lai Eiropas Savienība kļūtu neatkarīgāka savā energoresursu patēriņā, nostātos uz savām kājām digitālajā plāksnē, iepratīm pasaules konkurentiem un finanšiem. Mazie vidējie uzņēmumi ir uh, Eiropas uh, izaugsmas un pārticības uh, eh, panākuma atslēgas uh, turētāji. Uh, te uh, ir nepieciešams konkrēti runājot uh, pāriet no programmas kosme uz, uz nākamo šīs programmas inkarnāciju un jāsniedz atbalsts arī programmai Invest EU. ITRE aizvadītajos gados ir uh, smagi strādājusi, lai taptu šis taisnīgās pārējais fonds un turpinām uh, šo cīņu uh, cīnīt. Un šīs programmas ir vitāli nepieciešams, Uh, un tāpēc ir būtiski, lai būtu spēcīgas, jaudīgas, atbildīgās aģentūras, kas īstenot Eiropas Savienības rīcību politiku šajā jomā, un tām ir nepieciešams adekvāts finansējums uh, un um, tāda jaudīga, adekvāta uh, personāla politika, kas nodrošinātu pietiekami kvalificētu darbinieku un amatpersonu esamību. Un šeit īpaši paļaujamies uz atbildīgiem lēmumiem ceturtdien gaidāmajā Eiropadomē. domē esam runājuši ar priekšsēdētāju Šarlu Mišelu. Viņš ir mums stāstījis, ko, ko viņš šai kontekstā domā. Tik tiešām līdz šobrīd apspriestie skaitļi ir, ir nepietiekami, neadekvāti, stipri zemāki atsevišķās jomās nekā pat sākotnēji piedāvātie, Somijas prezidentūras piedāvātie. Citos gadījumos mm, ir bijusi pozitīva virzība, piemēram, kosmosa programmā šeit ir, ir zināms pieaugums, bet kopā rēķinot mm, padomas apsvērtie skaitļi ir, ir būtiski zemāki nekā tos sākotnē piedāvāja Somijas prezidentūra un Eiropas komisija. Uh, Tā kā šeit arī aizsardzības programmas jomā ir, ir, ir, ir, ir vērojama tāda tendence, tāda sacensība uz, uz, uz, uz mazāk solīšanu. Un mm, situācija ir būtiski mainījusies salīdzinājumā ar to, par ko paši savulaik spriedām. Un šeit ir nopietns risks, kā var tikt apdraudēta Eiropas uh, spēja nākotnē vispār reaģēt uz, uz tiem izaicinājumiem, kādi, kādi tie varētu mūs piemeklēt. Tā kā paldies, ka uzklausījāt manus apsvērumus šai sakarā. Tagad vārds ēnām, divas minūtes katram, un pēc tam jau arī būsim nokomplektējuši citu klātsošo kolēģu runātāju sarakstu. Nīna Galvesa Muņos vārds jums S un D vārdā. Paldies, priekšsēdētāji! Es piekrītu tiem pamatu uzstādījumiem, kurus jūs paudāt priekšsēdētāji, un varu tikai un vienīgi paust bažas par vilcināšanos, par kavēšanos daudzgadu finanšu schēmas apstiprināšanā, tām uh, var būt un būs ļoti nejaukas sekas. Uh, vilcināšanās konkrētu programmu finansējuma apstiprināšanā uh, maksā mums darba vietas pētnieku, zinātnisko līdzstrādnieku klātbūtni, darba vietas eh, mūsu pētniecības institūtos. Mēs nedrīkstam pieļaut to, ka finansējums programmai apvārsnes eh, gala beigās tiek apstiprināts vēl zemāks nekā eh, Somijas prezidentūras priekšlikumā. Tāpat arī vienotais tirgus, digitālā pārēja šeit ir absolūti vitāli nosargāt šo Eiropas dimensiju, kas ir nepieciešams, lai Eiropa saglabātu savu konkurētspēju, kas ir nepieciešams, lai vispār mēs varētu cerēt uz to, ka 50. gadā sasniegsim šo klimata neutralitātes mērķi, mm, nulles izmešus, uh, kas ir centrālie elementi zaļajā kursā, kas ir centrālie elementi mūsu uzņemtajās saistībās Parīzes nolīguma gaismā. Šeit ir nepieciešams ambicios uh, budžeta projekts, ko atbalsta Mm, politisko grupu uh, vadītāji, lai Eiropa būtu adekvāta, atbilstoša šī gadsimta, šī laikmeta izaicinājumiem, lai mums būtu jaudīga pētniecības un izstrādes komponente šai, šai budžetā, lai mazinātos šī, šis investīcija deficīts, um, kas uh, pagaidām pieauga. Ja runājam par kosmosa programmu, šeit mums ir jāstrādā, lai būtu pietiekams investīcija apjoms. Mums ir e, jāsekmē e, un jāstrādā, lai e, tātad turpinātos darbs pie pašresursu jautājuma, lai kādā formā beig beigās šie pašresursi tiktu iegūti, kāda nodokļa vai nodevas formā, un šeit nedrīkstam atteikties vai upurēt mūsu pašu aizdītajos gados izvirzītos godkārīgos mērķus un uzdevumus. Mm, tā ir mūsu atbildība pilsoņu priekšā, tā ir mūsu atbildība demokrātijas priekšā. Paldies, Galveses Munjosas kundze, Reņū, vārdā Valērija Haiere. Priekšstādātāji pateicos. Eh, paldies par jūsu apsvērumiem, paldies par arī šo eh, rezolūcijas priekšlikumu, kas mūsu vērtējumā ir labs. Es vēlos norādīt uz trīs apsvērumiem, kas mūsu grupā ir īpaši svarīgi, eh, kurus iesniegsim arī grozījumu formā. Vispirmām kārtām nepieciešams turpināt darbu pie pašresursu jautājuma. Visi zina, kāda ir parlamenta caurmēra nostāja. Es esmu bijusi arī referente atzinumam par pašresursu jautājumu. Tas ir absolūti nepieciešami. Citādāk šie, šīs mūsu ieceres ir, ir lentas neveiksmei. Otra lieta par atbalstu mazajiem vidējiem uzņēmumiem Eh, ir jāizveido tāda situācija, ka mazie vidēji uzņēmumi eh, atvieglotā kārtā var piekļūt finansējumam, piesaistīt investīcijas, un mums ir jāiestājas arī par atbalstu konkrētām programmām, par, par digitālās Eiropas programmu, eh, iepratim mūsu, mūsu pasaules līmeņa konkurentiem un sāncenšiem. Tāpat arī jādomā par um, kiberdrošību. Paldies, Rasmus Sandersens, zaļo vārdā. Paldies! 21. gada budžeta projekts būtiski atšķiras no, no iepriekšējo gadu budžetiem, tāpēc mēs uh, zaļie šeit saskatām iespēju iesaistīties. Uh, no rīta arī sarunas par uh, daudzgadu finanšu schēmu. Arī es piedalos tāpat darba grupā, kur mana kolēģi no Renew. Priekšlikumu ir daudz, mm, bet pēc būtības uh, Mm, neviens no tiem nav tāds, kas, kas atbilstu, kas piedāvātu risinājumu sākotnēji izvirzītajiem uzdevumiem klimata plāksnē uh, šo, šo mērķu izpildē uz 2050. gadu uh, un tāpat laikā nodrošinātu pietiekamu atbalstu pētniecībai, izstrādai. Mēs uzskatām, ka mūsu pārziņā, itre pārziņā esošās programmas, nu, kaut kā būtu varbūt jāpasniedz sekmīgāk, um, mēģinot tās kaut kā iekļaut uh, citās, citos zem citiem virsrakstiem, lauksainiecības vai, vai, vai enerģētikas jomā. Uh, problēma ir daudz, piekrītam. Uh, di digitālās Eiropas programma, citas mazākas programmas arī ir, ir, ir ļoti tādā nedrošā situācijā priekšsēdētājs Mišels ir, ir, ir darījis zināmu, ka kādi ir riski, kādas ir tendences, nu, un tas prasīs no nu, tādus, tādu pamatīgu piepolī dzels nervus no mūsu sarunu grupas, mm, lai nosargātu saturiski to, to, to līmeni, kas ir mūsu priekšlikumā, bet arī kvalitāti. Uh, un pēc būtības eh, notiktu šī, šī, šī virzība projām no fosilās degvielas, no fosilā kurinājuma, kurināmā, eh, lai šis budžets būtu patiesi zaļāks un vidē draudzīgāks. Paldies, ir vēl trīs kolēģi, kas ir pieteikušies. Sākšu ar koordinātoru Nikai Senakungu. Jā, priekšsēdētāji, paldies! Jā, paldies. Uh, nē, šis gala summa ir absolūti nepieņemama. Un ja te būtu. Tad šis bija tāds sākotnējs finanšu plāns, bet nu tagad mēs redzam, ka dramatiski tiek samazināta līdzekļi. Tādējādi arī pētniecības programmas piedzīvos ļoti grūtus laikus. Uh, Man īsti nav skaidrs, tad kādas ir prioritātes. Tāpat laikā arī tika teikts, ka mm, būs nepieciešamās investīs arī ūdeņradim, ūdeņradim un jauniem akumulatoriem, baterijām, tāpat arī jauniem zaļā kursa virzieniem. Mums ir nepieciešami arī līdzekļi jaunām programmām, kur tiek izmantotas inovatīvas tehnoloģijas. Nu, pašlaik situācija izskatās ļoti sarežģīta. Mums ir vienkārši jānoraida priekšlikums par uh, budžetu, īpaši, kas attiec uz pētniecību, un īsti nav skaidrības, kā tas viss darbosies, jo ir taču šis pārejas fonds un uh, atvēlētie līdzekļi šim fondam ir ļoti diskutabli. Līdzekļi ir ļoti maz. Uh, Ir taču daudz vēl reģioni, kas izmanto oglekli. Reģioniem ir nepieciešams atbalsts, visai liels atbalsts, lai varētu atteikties no oglekļa ekonomikas. Ir arī vēl citi reģioni Eiropā, kur ir ļoti intensīva rūpniecība, tāda um, vienveidīga rūpniecība Un tad, nu jā, tad izskatās, ka tiks piešķirti līdzekļi visiem, bet taču, ja nebūs pietiekams atbalsts programmām, kuru mērķis ir izkaust oglekli, tad, nu, ja tur nav pietiekami līdzekļi, tad 30. Eh, gada mērķis sasniegsim labākā gadījumā 50. gadā. Mums tas ir visiem jāapzinās un katram jāuzņems arī sava atbildība par šo. Jo, ja mūsu mērķis ir neīstenot zaļo kursu, tad arī ļoti skaidri tas jāpasaka. Mums tas mm, visiem ir jāzina ļoti laicīgi. Pateicos arī priekšsēdētājiem par ieguldīto darbu, jo, nu jā, šeit ir ļoti skaidri un skaļi jāpasaka lietas. Jā, Krasnodebska kungs, EKR vārdā. Tursenovskis atvainojos. Jā, priekšsēdētāji, paldies. Nu, tas man glaimo, ka, ka, ka jūs mani šķiet sajaucāt ar cienījamo kolēģi Krasnodebski. Um, es vēlējos teikt uh, to, ka jūsu sagatavotais dokuments atzinums ir ļoti kvalitatīvs, uh, korekts. Varu to tikai atbalstīt, uh, jūsu saliktos uzsvarus. Um, Noteikti ir jācīnās par uh, adekvātu atbalstu kosmosa programmai, EU, EUSPA uh, un arī uh, atbildīgās aģentūras ir, ir jānodrošina ar, ar pietiekamiem resursiem. Tātad aģentūras, kuras atbild par Galileus un Kopernikus programmu īstenošanu nedrīkst šeit aizmirst to, ka ir cilvēku resursi un, un naudas resursi, finanšu resursi, un abās plāksnēs nepieciešams uh, adekvāts, pietiekams mm, atbalsts. Uh, komisija jau savulaik ir norādījusi, ka cilvēku resursu jautājums ir ļoti aktuāls, aģentūra darba uh, apjoms uh, pieauga, bet tām ir jāizlīdzas ar uh, esošajiem cilvēku resursiem un uh, Uh, naudas uh, līdzekļiem. Tāpat arī aģentūra Bereka ir uh, saņēmusi jaunus uzdevumus, tehnoloģijas mainās un attīstās, un tai ir vitāli nepieciešamas jaunas darba rokas, jauni kolēģi, citādāk tā nespēs izpildīt tai uzticētos uzdevumus. Un, uh, šajā nolūkā iesniegšu arī rakstiskus priekšlikumus, kas pauž tieši to, ko nu pat klāstīju. Paldies jums! Gaira kungs, es un Devardā. Paldies, priekšsēdētāji! Daudz no jautājumiem, kurus uztver kolēģi, ir pelnījuši manu atbalstu. Vispārīgais uzstādījums, es viņam ir, ir pārējais un atbalstāms. Nē, nu, par kalendāro grafiku, DFS sarunām, tad daudz kādu finanšu schēmu sarunām. Nu, kolēģi te īpaši izcēla vienu tādu punktu. Septiņus gadus. Septiņus gadus esam uh, gājuši uz šo lūk, lūk, datumu, februāra vidus, un mēs no savas puses esam gatavi sarunām ar padomu. Un tomēr, lai tehniski visu to īstenotu, ir nepieciešams uh, un tomēr arī nacionālajiem parlamentiem ratificēt savas eh, programmas, um, savus budžetus. Un 2014. Eh, eh, gads faktiski nu, pagāja tā arī neatrodot papildus naudu Eiropas budžetam. Tas nozīmē, ka mēs no savas puses nu, esam sasnieguši šo, šo punktu. Tātad februāra vidū izskatās, ka gada nedēļas beigās iznākuma arī nebūs. Tas nozīmē, ka sākot jau 13. gadu mēs uh, esam jau konsekventi kavējušies šajā procesā. Nu, Saskauties ar šīm īstenošanas problēmām, saskroties ar uh, tīri tehniskām problēmām programmu sagatavošanā, jāsaka, ka 21. Uh, gads izskatās, ka būs vēl viens pazudis gads. Vēl viens gads, kas ir pagājis garām, un eh, mums nebūs pietiekami naudas, piemēram, kopējai pētniecības eh, politikai. Un es šaubos, vai Eiropa eh, šo zaudēto gadu var atļauties, ja mēs padomājam par to, kāda ir tehnoloģija strauja attīstība un tā tālāk. Nu, līdz ar to es atbalstu kolēģi pausto kritiku attiecībā uz to, ka, ka, ka lūk, nu, akcents šajā programmā nav pareizi salikti. Katrā ziņā nedrīkst pieļaut to, ka 21. gads kļūs par eh, kārtējo zaudēto gadu Eiropā. Paldies, eh, Grudlēr kungs, lūdzu. Merci, monsieur le président. Uh, je partage. Paldies, priekšsēdētāji, pilnībā piekrītu mm, tiem akcentiem, ko jūs salikāt. Ja konkrēti par eh, kosmosu, kosmosu programmu, kā jūs pats to norādījāt, ir būtiski lai parlaments nepiekāpīgi prasītu šos 6,9 miljārdus. Tas ir absolūti būtiski. Šeit nedrīkstam nepiekāpties, neiet uz kompromisiem tā, lai eh, mēs izpildītu to, ko, ko, ko, kas ir nepieciešams Eiropai, ko no mums sagaida mūsu pilsoņi, lai eh, šī programma, šīs, šī apņemšanās materializētos reālos sasniegumos, reālā darbībā. Eh, lai aģentūras būtu nevis izsmiekla vērtas, bet cienījamas, jaudīgas struktūras ar, ar, ar, ar pietiekamiem resursiem. Uh, Eh, šeit ir jāizmanto visi nepieciešamie līdzekļi un iespējas, lai nodrošinātu šo, šo programmu, izpildu to starp eh, mm, pietiekami jaudīgas eh, šīs atbildīgās aģentūras. Paldies, Hānas kundze. Paldies, priekšstādētāji, paldies par jūsu sagatavotu ziņojumu. Šī komiteja, kas um, atbild par um, Eiropas um, rūpniecības jautājumiem, mums būtu jānodrošina tas, ka mūsu rīcībā ir pietiekams finansējums zinātniskiem pētījumiem, inovācijām, un jo sevišķi runājot par uh, rūpniecības nozares dekarbonizāciju. Un tas taču ir lielākais izaicinājums, ja mēs vēlamies uh, sasniegt uh, zaļā kursa uzstādījumus, tad nu, jāņem vērā tas, ka tiešām smagā rūpniecība ir tieši tas, um, sektors, kurā līdz 50 eh, gadiem dekarbonizācijas iespējas ir eh, īpaši problemātisks. Un 50. gads ir eh, tas nu, galējais termiņš, mums principā būs jātiecas pēc ātrāka termiņa, bet bez zinātniskiem pētījumiem, bez pietiekam finansējumu, jo šo, šos tempus nesasniegt. Nu, tādēļ jātiecās pēc tā, lai pētījumu un tādas programmas kā apvārsnes Eiropai saņem pietiekam finansējumu. Vienlaikus arī jāraugās, lai tie līdzekļi, kas nokļūst šajā programmā, arī kļūst par daļu no šī zaļā kursa, un lai mēs ne, netērējam lieki mūsu dārgos eiro tādām tehnoloģijām, kas uh, nākotnē vairs nebūs uh, piemērotas, kas nepalīdzēs mums var uh, izcināt klimata pārmaiņu problēmas un bioloģiskās daudzveidības problēmas. Paldies! Um, saka priekšsēdētājs vispēcot Haizelkungs. Kāpēc es runātājs? Paldies, priekšsēdētāji! Un pateicos par uh, šo ziņojumu projektu. Tas ir gan labs un līdzsvarots. Un, tā ir uzsvērta svarīgākie aspekti. Sevišķi tas, ka iztrūkst līdzekļu svarīgām pētnieciskām programmām, programmai apvāršanas Eiropai, piemēram, bet no otras puses es arī augstu vērtēju to, ka jūs no savas puses izceļat to, ka taisnīgās pārējais fondam nepieciešama adekvāta līdzekļa, Tātad, lai sociāli aizsargātās grupas nebūtu tās, kas maksā augsto cenu šajā procesā. Un eh, no savas puses es vēlētos uzsvērt, ka mm, nepieciešams ne tikai adekvāts finansējums, bet arī tas, lai izšķirošie līdzekļi šeit nāktu no jauniem avotiem, nevis no pastāvošajiem līdzekļiem, piemēram, kohēzijas fondiem kas eh, novest pie tā, ka tie reģioni, kas pat labāk gūst atbalstu no kohēzijas fondiem, nonāktu zaudētājos, un līdz ar to šis pārējais posms jau nu vairs nebūtu nekāds taisnīgais. Tātad šiem līdzekļiem nevajadzētu nākt no pastāvošajiem līdzekļiem, bet, bet ir jāmeklē jauni līdzekļu avoti, nu, pašu resursi. Un, um, es ceru, ka kopējiem spēkiem mēs panāksim labāku līdzsvaru šajā kopējā darījumā ar dalībvalstu atbalstu, protams. Paldies! Paldies, Haizelkungs, saka priekšsēdētājs, ja nav citu komentāru. Tad atļaušos arī no savas puses šo to piebilst. Pirms noslēdzam šo darba kārtības jautājumu par 21. gada budžetu. Pirmkārtām paldies ēnu referentiem, tātad eh, visiem trīs eh, kolēģiem, kas izteicās. Tātad, eh, ēnu referenti ir kārtīgi pastrādājuši, viņu priekšlikumi ir bijuši vērtīgi. Nu, mums ir jā, jāpliecina tāda apņēmīga attieksme, aizstāvot savu redzējumu, savu vīziju attiecībā uz DFS turpmākajās sarunās. Sevišķi tajos jautājumos, kas skar mūsu komitejas kompetenci. Un pilnībā piekrītu, ka vajag koncentrēties uz uh, pašu resursiem. Haieras kundze, kā arī Andersena kungs uh, pieminēja digitālās Eiropas eh, aspektu, un tas ir nu, šī programma ārkārtīgi svarīgi. Ja apsipsim līdzekļus eh, šā programmā, tad kā gan saglabāsim mm, konkurētspēju šajos eh, sarežģītajos ģeopolitiskajos apstākļos. Nu, Piekrītu arī Nikolai kungam par pētījumiem. Programmai apvārsnes Eiropai ir noteikti jāsaņem adekvāts finansējums, jo tas, kas tiek piedāvāts pat labāk, nu nekādā gadījumā nav pieņemams. Un ir taisnīgs pārējais eh, fonds, ko pieminēja Nikas kungs un Haisels kundze, ir ārkārtīgi svarīgs eh, tiem reģioniem, kuros eh, pamazām būs jāatsakās no ogles kā kurināmā, kā enerģijas avota, jāpāriet uz gāzi kā, kā tādu pagaidu risinājumu. Bet arī šeit bez Eiropas atbalsta jaunām tehnoloģijām, jaunām investīcijām, jaunu darbu vietu radīšanai būs tai neiespējami šiem reģioniem sasniegt eh, tiem izvirsītos mērķus un, eh, un īstenot eh, nosprosto ceļo kursu, kas ir tas strateģiskais virziens, kurā mēs visi piekrītam, ka būtu jādodas. Gudlēr kungs pieminēja um, vairākas citas problēmas un um, tāds svarīgs jautājums, piemēram, kosmosa programma. Tā, protams, arī ir ārkārtīgi svarīga. Un arī tā ir trūksta līdzekļu. Priekšlikumi, kas tiek izstrādāti um, Somijas prezidentūras laikā un tagad padomē, nu, nav tie labākie, pie tiem vēl būs jāpiestrādā. Tā kā es sagatavošu grozījumus, mm, ceru, ka kāda beigās eh, ziņojuma projekts kļūs tā kā labāks, kvalitatīvāks. Un um, ceru uz jūsu atbalstu, vēlreiz apstiprināt mūsu prioritātes un to redzējumu, kādu esam definējuši attiecībā uz Eiropas budžetu budžeta nākotni. Protams, gan DFS, eh, septiņgadu šajā skatījumā, bet nu, jāsāk jau ar eh, nu, pirmo, 21. gadu. Un cerams, ka eh, šo pirmo gadu spērsim soli pareizajā virzienā. Paldies vēlreiz visiem par komentāriem un lūdzu neaizmirstiet, ka termiņš grozījuma iesniegšanai ir 19. februāris. Līdz pulksten 12. līdz pusdienlākam. Pekarina kungs, lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšsādātāji. Man viens jautājums. Ir svarīgi, lai visādiem kursam būtu atbilstoši finansēšanas instrumenti, jo sevišķi reģionos, kur tiek izmantotas ogles, un nepieciešama šī taisnīgā pārēja, bet nu, vienlaikus šiem finanšu instrumentiem ir jābūt pieejamiem arī rūpniecībai, industrijai, šī industrijas eh, modernizācijai, lai mēs izvairītos no tā, ka ir eh, tā sauktā oglekļa pārnes, ka uzņēmumi vienkārši pārnes savu ražošanu citviet. Un investējot līdzekļus um, rūpniecības modernizācijai, no tā var izvairīties. Un sevišķi tātad reģioni, kuros tiek izmantots ogles, ir svarīgi, bet uh, rūpnieciskos reģionus arī nevajadzētu aizmirst, jo viņiem jāpalīdz arī šajā pārispūsnē. Ne? Priekšsēdētājs, paldies, pilnībā piekrītu arī šajos reģionos. Protams, vajag koncentrēties uz jaunām, tīrām tehnoloģijām, uz alternatīviem risinājumiem. Nu, to noteikti ne, garām nepalaidīsim un ņemsim vērā šajā saņēmumā. Paldies, tādā vēlreiz atgādinu, ka grozījuma iesniegšanas termiņš ir 19. februārs un līdz ar to arī noslēdzam diskusijas par budžetu. Un, Šī knaša pārējiem pie desmitā darba kārtības punkta esam strādājuši atbilstoši grafikam, un tagad mums rīcībā 45 minūtes lai izskatītu komisijas ziņojumu padomiem parlamentam. Izstā divi programmas vidusposma pārskats. Sirsnīgi sveicu ģetrodi Ingestādi mūsu vidū, komisijas pārstāvu. Mums bija tas prieks satikties arī Strasbūrā pagājušo nedēļu gatavoties šai sanāksmē ar Mitra komiteju. Ingestādas kundze ir ģenerāldirektors um, informātikas, uh, tātad um, struktūrā tičī um, attiecīgā ģenerāldirektorātā. direktorātā. Un eh, viņi atbild par programmu izsadību, kas interaktīvie risinājumi valsts administrācija pilsoņiem. 23. decembrī tika laists eh, klajā šis ziņojums. Un eh, šīs programmas pēc pasākumi atbalstoties programmā Digitālā Eiropa, kas arī ir šī kompetence, mūsu komitejas kompetence. Nu, un ģenerāla direktors Kunze iepazīstinās mūs ar mācībām, kas gūta šī procesa gaitā, un kā tad lielākā izaicinājuma valsts administrācijas digitalizācijas jomā tuvākajos gados. Mums rīcībā ir 45 minūtes, kā es sacīju, un vēlreiz tātad kolēģi, kas vēlas izteikties, kas vēlas piedalīties šajā dialogā, piesakieties, lūdzu, tāda jauna kārtība jūsu, tātad plāksnīca ar jūsu vārdu ir vienkārši jāpaceļ, un tas ir efektīvāks veids, kā pieteikties nekā līdz šim. Nu, jums gan, um, Ingastāts kundzei, nav jāpiesakās atsevišķi, jūs jau esat šeit pie prezidēja gādi, jums iespēja izteikties arī bez uh, šīs procedūras. Pēc tam izteiksies uh, koordinatori, mūsu referents Zariņo kungs un uh, citi deputāti, kas izrādījuši interesi par šo diskusiju. Katram tiks piešķirtas divas minūtes tātad koordinatoriem Zariņo kungam un viena minūte citiem runātājiem, citiem potenciāliem oratoriem, kolēģiem deputātiem. Un beigās vismaz 5 minūtes atstāsim ģenerāla direktora skundzei, lai sniegtu atbildes uz izskanējušiem jautājumiem, lai, lai pakomentētu jūsu, jūsu idejas. Tātad, eh, Ingas tāds kundze, lūdzu, vārds jums. Paldies, eh, priekšstādā kungs, cienījamie deputāti, parlamentārieši, paldies, ka uzņēmāt mani šodien šeit. Liels prieks būt eh, jūsu vidū. Man un manai komandai liels projekts tiešām ir, kas izsnāt jūs um, šajā jūsu cienījumajā komitejā ar mūsu darba rezultātiem. Priekšsēdājs sacīja, ka tieši šī komiteja ir atbalstījusi mūsu šajā darbā, šī sadarbspējas programma, ko jāsājām no 16 līdz 20 gadiem, ir bijusi svarīga, un uh, sveic arī Kārlis Zariņu, kas uh, bija referents, un tāpat arī ēnu referents, kas strādāja pie šī ziņojuma. Šodien vēlos jūs iepazīstināt ar īsta divu programmas svarīgākiem aspektiem, ar izvērtējumu gadu pēc tam, kad programma ir noslēgusies. Tāpat arī padiskutēsim par to, kāda ir mūsu nākotnes vīzija attiecībā uz valsts administrācijas digitalizāciju dažādos valdības līmeņos, tātad pārvaldības līmeņos. Cēmie deputāti, īsta programma atbalsta digitālus risinājumus, kas dod iespēju valsts administrācijai, uzņēmumiem Eiropas pilsoņiem eh, izmantot eh, sadarbspējīgu eh, starptautisku tātad pakalpojumu sistēmu. Izcelšu svarīgāko šīs sistēmas elementus. Tās mēģina nodrošināt to, lai mm, sadarbs, sistēma sadarbspēja mm, dalību valstu starpā būtu kārtīgi sakoordinēta Eiropas līmenī un nodrošinātu risinājums valsts administrācijai balstoties to, kas nepieciešams uzņēmējiem un pilsoņiem, tātad balstoties reālām viņu vajadzībām Tāpat arī nodrošināt, ka to rīcībā ir nepieciešamie instrumenti, lai sekmētu šo sadarbspēju starptautiskā un, un, er, un nacionālā līmenī. Tātad pārskatītais Eiropas sadarbspējas satvers, kā mēs to saucam, arī atbilstoša stratēģija, kas ir pārskatīta. Mm, Eiro sistēma, kas ir tātad sadarbspējas uh, satvers, un tāpat arī dažādas uh, likumdošanas iniciatīvas. Un, un nu, nu pat Eiropas komisija pieņēmusi savu ziņojumu par ISA divi programmas eh, izvērtējumu, kas eh, eh, ritēja 19. gadā un noslēdzās 27. septembrī. Balstoties uz datiem, kurus guvām no 129 iesaistītiem partneriem, tāpat arī analītiskas darbības no ekspertu vērtējumiem, starposma no ziņojums atspoguļo to, ka programma ISA2 ir uh, labi strādājusi visos aspektos. Tā ir adekvāta, efektīva, koherenta, saskaņota, tā ir e, espieņotā vērtība un tā ir ilgspējīga. ISA2 programmas e, izvirzītie mērķi ir uh, atbilstoši adekvāti un sasniegtie mērķi atbilst izvirzītajiem, uh, izvirzītajām idejām. Programma ir realizēta kā plānots, pastākumi bijuši saskaņoti Un lietotāji ir visai apmierināti ar ISA 2 piedāvātajiem tehnoloģiskiem risinājumiem. Tad mēs mums ir rīcībā dažādi instrumenti, piemēram, instruments, kas vēlas lijos, kas palīdz likumdošanas izstrādē, un citi instrumenti, kas ir kredi palīdzējuši lietotājiem. Tāpat tā ir laba, laba um, saspēda ar citām Eiropas programmām, ko īpaši izcēlām pētnieciskajā stadijā. Uh, Un citas programmas, ar kurām starbojamies, jo sevišķi ir Connecting Europe uh, instruments, tā sakot, CEF, apvārsnes 2020, un, uh, un struktūra reforma atbalsta programmas, kas uh, visas izmanto um, risinājumus, kas ir izstrādāti ISA 2 ietvaros. Tāpat arī mēs sadarbojamies ar tādām iniciatīvām kā, kā Single Digital Gateway, kopējā tirgus stratēģija, Tallinas deklarācija par e pārvaldību, kā arī pastāvīgais plāns tādā IKT standartizācijiem. Partneri izvērtējuma gaitā piekrīt tam, ka programma tiešām ir reāli e, es pievienotā vērtība, tātad Eiropas Savienības līmeņa pievienotā vērtība, un e, izstādība spēlē centrālu lomu tiešām, e, lai uzlabotu sadarbspējas ainavu tā sacīt Eiropas Savienībā, un, un bez tās valsts administrācijai būtu krietni grūtāk uh, nodrošināt to, lai sistēmas būtu sadarbspējas un lai IKT um, valsts administrācijas uh, sektorā pārējām uh, modernizētos un uzlabotos. Protams, neviena programma nav ideāla, to varētu arī uzlabot. Nu, piemēram, uh, mēs varētu labāk uh, popularizēt šo programmu līdztekus uh, dalībās centralizētiem, centralizētiem administrācijām. Šo programmu vajadzētu vairāk izmantot pašvaldību līmenī. Nu, tā lai nākotnē mēs mēģināsim vairāk piestrādāt pie tā, lai tieši vairot uh, rezonanci attiecībā uz to, kā īsa divi var tikt izmantos dažādos pārvaldības līmeņos. Un es teiktu atbalstu komandām dažādos uh, līmeņos, tātad, uh, es atsēju tieši pašvaldības līmeņos vairāk to izmantot. Un uh, mums ir sadarbspējas akadēmijas iniciatīva, kur um, tika uzsākta pērnā gada decembrī sadarbībā Lēmeņas universitāti. Un tās mērķis ir sekmēt to, lai uh, akadēmiskās aprindas un, un uh, arī tā, jomas profesionāļi aktīvāk dalītos savā pieredzē. Šogad grasāmies uh, šo Sārspējas akadēmijas iniciatīvu vērst plašumā. Nu, aicināsim arī jūs aktīvi piedalīties šajā procesā. Nu, kas tad mums gaida tālāk? Esam pārliecināti, ka pēc īsta divu programmas noslēguma uh, ir pirmām kārtām jānosargā sasniegtais un jāizmanto tas kā pamats turpmākiem pasākumiem ceļā uz um, pilnīgu valsts administrācijas digitalizāciju visā Eiropā nākotnē Eiropa būtu piemērota mm, digitālajiem laikmetam. Mm, Tehnoloģiskie instrumenti mums dod papildus iespējas sasnāties ar pilsoņiem. Pateicoties šai tehnoloģijai, mēs varam aktīvāk ņemt vērā viņu vajadzības, tā dažādu kopienu intereses. Jo sevišķi mēs runājam par vismazāk aizsargātiem un izslēgtiem no sabiedrības. Un šeit uh, digitālajā jomā ir reāls potenciāls nu, pārvērst valsts administrācijas, dot uh, tām jaunu seju un dod iespēju tām sniegt savus pakalpojumus stabili un, un uz, uzticami Um, tātad uh, nu, nodrošina to, ka pakalpojumu centrā ir pats pilsonis. Un tas ir tāds iespēja bezprecedenta kvalitātes lēcienam valsts administrācijā, un šī iespēja mūsu rokās tā ir jāizmanto. Nu, ņemot vērā mūsu komisārs Johannes Hāns, ir izvirsījis uh, misiju digitalizēt, uh, pilnībā digitalizēt Eiropas valsts administrācijas, nu, sākot ar pašu Eiropas komisiju. Komisija um, rādīs piemēru. Mūsu pašu pārējai uz eh, digitālo administrāciju ir unikāla iespēja eh, uztaustīt, kāds tad īsti ir šīs jomas potenciāls, radīt inovatīvus eh, risinājumus, tam, lai šī programma kļūtu tātad, efektīvāk un lai komisijas darbs būtu caurskatāmāks un uzticamāks. Te koncentrēsimies uz darbībām, kas to sekmēs šo reālo digitalizāciju, lai komisija pati kļūtu par digitālu organizāciju, kas būtu piemērota digitālā laikmeta mēs tiem izaicinājumiem. Digitālā stratēģija, ko pieņemam pār, nu, patiesībā jau gan arī pirms pusotra gada, kā arī sinerģijas un efektivitātes iniciatīva ir reāla ceļa kārte, kas paredz eh, izveidot pilnību digitālu infrastruktūru līdz 22 gadam, kas būtu uh, droša, sadarbspējīga, uh, digitāla, pārobežu, tātad uh, arī atvērta, lai tas būtu kā tāds default uzstāvījums šeit principi. Un nu, mums pašiem jābūt eh, valsts administrācijas sistēmu avangardā. Vairums komisijas eh, sistēmu arī ļaus eh, sadarb sadarboties ar Eiropas sistēmām un ļaus aktīvi sadarboties dažādās politikas jomās un pakalpojumos. Un tādās jomās kā transports, robežu kontrola un drošība, tieslietas un veselības aprūpe, digitalizācija ir būtiska. Digitalizācijas standarti šeit ir nepieciešami, nepieciešams strādāt risinājumi, kas balstās tādiem blokiem. Un, un, um, šiem blokiem jābūt sadarbspējīgiem, lai nodrošinātu reāls pārobežu pakalpojumus. Un tādēļ ir svarīgi, lai šīs prioritātes atspoguļotas nākamajā DFS, nu, lai mēs turpinās strādāt pie kopējām specifikācijām un standartiem, un tur, ko nepieciešams, izstrādāt jaunus, un uzraudzīt uh, to, kā tad uh, sadarbspējas uh, satvers tiek īstenots. Mūsu mērķis ir sekmēt valsts administrācijas digitalizāciju visā Eiropā, panākt to, lai tas notiek visai raiti. Right Tas attiecas gan uz komisiju, gan uz Eiropas Savienības institūcijām, gan arī uz, uz, uz um, valsts administrācijas iestādēm visos līmeņos. Mums pamat prioritāte ir vienkāršot uh, kompleksus, sarežģītus procesus, ar kuriem pilsoņiem nāk saskaties ikdienas dzīvē, nu, piemēram, pārobežu nodokļu deklarācijas, elektroniskās ID kartes, uh, pieregistrēšanās uh, svešā valstī, varbūt um, pieteikšanās um, pabalstiem un tā tālāk. Un digitāla valsts administrācija dos iespēju gan uzņēmējiem, gan pilsoņiem pilnībā efektīvi izmanto šīs sistēmas, neatkarīgi no tā, kur viņi dzīvo vai strādā. Labi strādājošas digitālās valsts administrācijas ļaus arī samazināt birokrātisko slogu uzņēmējiem un uzlabos dinamiski iekšējā tirgus starpību. Nu, visu šo iemeslu dēļ arī esam iedušies šeit, lai iepazīstinātu uz šo ziņojumu, lai uzlabotu arī mūsu sadarbību, jo, jo bez parlamenta atbalsta šo mērķu sasniegšanā neiztikt. Tad es lieku punktu savai runai, uzsverot, ka esam gatavi arī turpmāk sadarboties ar jums, ieklausīties jūsos, jūsu priekšlikumos. Esam gatavi mācīties no jūsu pieredzes, ko esat guvuši savās, eh, eh, savās eh, reģionos un kopējiem spēkiem panākt izvirzītos mērķus. Paldies par uzmanību! Much, uh, Jā, paldies, ģenerāldirektors Kunz, paldies arī par prezentāciju, apsveic arī ar sasniegtajiem rezultātiem. Un tagad vērts koordinātoriem vai aizstājējiem. Zuriņo kungs. Un tad arī pieteikušies vairāk citi deputāti. ETP vārdā lūdzu Karvaljo kundze. Visi koordinātori nav zālē. Varbūt vienkārši citu grupu vārdā piesakieties, kurš runās koordinātoru vietā. Bet citā turpināsim ar kolēģiem, kuri paud savu interesi. Zoriņo kungs, es, es un D grupas vārdā runāšu kā koordinators. Jā. Tā es arī to domāju. Lūdzu, Karvaļo kundze tagad. Jā, paldies, priekšsēdētāji, paldies, ģenerāla direktoras kundze. Man ir četras rekomendācijas. Vispirms vēlos jūs apsveikt par paveikto darbu. Man ir četras rekomendācijas, tātad ņemot vērā arī pieredzi mūsu vēlēšana apgabalos, arī kā bija pilsonai Ļoti svarīgi, lai valsts administrācijas digitalizācija tiktu izmantot kā iespēja optimizēt visus procesus, lai mēs neredītu kaut kādu vēl papildus slāni, vēl papildus tām, kas jau pastāv, lai mēs ne pārklātu jau esošos, esošās funkcijas, dažkārt ir vieglāk pateikt nekā izdarīt. Otra rekomendācija būtu tāda, ka visam ir jābūt pēc iespējas vienkāršākam un arī lietotājiem draudzīgam. Kad mēs runājam par uh, lietotājiem, tad tieši viņi ir tie, kuri strādā valsts administrācijās, bet tie ir arī MVU un pilsoņi. Dažkārt, diemžēl, tas tā nenotiek, ir vēl joprojām visai sārežģītas problēmas, ar ko saskaramies ikdienas dzīvē. Nu, lūk, tā arī ir iespēja vienkāršošanai, un tā ir man otrā jūmas rekomendācija. Trešā rekomendācija - jautājums par prasmēm. Mums ir nepieciešamas pamatprasmes gan pilsoņiem, maziem vidiem uzņēmumiem, visiem. Mums tad nebūtu nepieciešami vairāk eksperti. Mums ir jāstrādā um, pie prasmēm uh, šais abos virzienos. Arī jābūt ICT un digitalizācijas ekspertiem, kā arī ir jānodrošina sabiedrībai pamatprasmes digitalizācijā. Un ceturtai drīzāk ir um, satraukums, bažas. Neaizmirsīsim arī to, ka uh, Eiropā ir liela daļa vecāka gada gājuma cilvēki. Tas rada liels grūtības uh, mūsu vecākiem cilvēkiem, īpaši valstīs, kur notiek ātra digitalizācija. Vecāka gada gājuma cilvēki tiešām ir nobijušies un bieži vien viņiem ir nepieciešama pakalpojuma, lai uh, viņi tiktu galā ar jaunajām tehnoloģijām. Paldies! Uh, vēlreiz par jūsu darbu, un tad, nu, lūk, tie bija mani jums ieteikumi. Paldies! Pateicos, un tagad Zoriņo kungs S&D vārdā, viņš ir arī referents. Lielas paldies, priekšsēdētāji! Vispirms vēlos pateikties ģenerāldirektors kundzei par prezentāciju. Paldies par šo ziņojumu. Es biju Eiropas parlamenta referents Mēs strādājām kopā ar Eiropas komisiju un padomu toreiz. Mēs vēlējāmies uh, palielināt uh, ambīcijas īsa divi programmā, arī strādājam pie tehniskās īstenošanas, procedūru vienkāršošanas, monitoringa, bet pāri visam mēs strādājām pie pozitīviem rezultātiem pilsoņiem un uzņēmumiem. Šodien mēs redzam, uh, šai starpposmu ziņojumā, ka ir aizvien lielāka sadarbība starp valsts administrāciju, veselības aprūpas jomā, piemēram, robežu uzraudzībā un tam līdzīgi. Parauga prākšā apmaiņa arī nozīmē to, ka mūsu ambīcija līmenis bija realistisks, un man ir prieks to redzēt. Apsveicu arī komandu, kolēģus komisijā un arī uh, cilvēkiem uz uh, vietas valstīs, kas mums palīdzīja. Nu, lūk, tā bija mūsu kopīgā atbildība, bet šī atbildība nākotnē palielināsies. ISA divi programmā ir ļoti svarīgi, lai mums būtu šī programma līdz 2022. gadam. Tāpat laikā šai programmai arī ir jāsavienojas ar digitālās Eiropas programmu. Tas kaut kur pazuda Somijas prezidentūras budžeta piedāvājumā, bet tagad par laimi ir atgriezies. Tagad arī, jā, tas ir iekļauts uh, prezidentūras priekšlikumā. Nezinām vēl, kā tur būs līdzekļi. Cerams, līdzekļi būs vairāk, būs arī spēcīga digitālā Eiropa. Uh, Mums ir arī ēnu referents, kas pie tā strādā, arī taisnīgā pārēja. Arī es zinu, ka ne, ka nedrīkst izmantot alegorijas, bet uh, gribētu vienkārši uh, salīdzināt. Tad ar autoceļiem vien nepietiks, lai nodrošinātu, kā dati šķērso robežas. Ir jābūt arī caurskatāmam stāvvietām, kur mēs varam doties, lai arī reālā laikā šos datus apkopotu, nodot pilsoņiem un uzņēmumiem. Un kad mēs runājam par digitālo Eiropu, digitālās Eiropas programmu, Tad jā, mēs šeit runājam arī par augstu līmeņu datorizēšanu. Tad, nu jā, tas viss ir jāapkopo kā vienots, tam ir jāstrādā kopā. Sadarbspēja tiešām ir atslēga vārds, lai uh, tas viss kalpotu pilsoņiem. Un tad, uh, kā jūs iedomājaties šo pārēju arī šajā programmā? Un tad vēl dažas sekundes gribētu runāt par to, kā šo dimensiju iekļaut mūsu starptautiskajās partnerībās. Tā varētu būt lieliski iespēja atvainojiet, ja varbūt ilgāk izteicos, tad šī programma ir ļoti svarīga. Paldies! Jā, paldies, Zoriņo kungs! Un tagad Ninīs Tokungs zaļo vārdā. Paldies, priekšsēdētāji, paldies arī par prezentāciju. Programma ir ļoti svarīga, vairāk runāšu par konkrētajām lietām, eh, kas ir svarīgi pilsoņiem un uzņēmumiem, kad runājam par digitalizāciju un sadarbspēju valsts administrāciju. Tad mēs gribam brīvo cilvēku pārvietošanos, mēs gribam, lai darba tirgus strādātu labi, bet, nu, uh, nevienkārši, nevienmēr vienkārši ir saņemt valsts pakalpojumus dažādās valstīs. Kāda ir jūsu pieredze, cik aktīvi dalība valsts ir iesaistītas? Vai ir kādas lielas atšķirības starp valstīm šo pakalpojumu sniegšanā? Es dzīvoju gan Zviedrijā, gan Somijā. Man ir abas pilsonības. Ziemeļu valstīs pārobežā mēs strādājam jau 50 gadus, bet, ja es bērniem vēlos saņemt Zviedrijas pasi, tad man ir eh, eh, jādodas uz Zviedriju un ar Somijas pasi nepietika, lai pierādītu, ka. Eh, pie, lai pierādītu, ka esmu savu bērnu tēvs, Zviedriem bija jāpliecina, ka tiešām esmu savu bērnu tēvs. Nu, lūk, kā tas uh, darbojas, lai, nu, lai arī imigrācijas jautājumā, lai tas neradītu jaunas problēmas uz robežām, digitalizācija un arī te ir jāpiemēro direktīvas pēc iespējas veiklāk. Paldies, Nenīsto kungs! Un tagad Nīblers kungs. Vielen Dank, Herr Vorsitzende, Frau Generaldirektorin, vielen Dank für Ihr Kommen. Paldies! Eh. Es eh, pievienojos jūsu pārdomām Un pateicos par to, ka iepazīstināt mūs ar šo iniciatīvu un programmu, kas visai iespējīga. Nu, pirmām kārtām, varbūt jūs varat minēt konkrētus piemērus, kā tad pilsoņi var plūkt augļus tā sacīt no šīs programmas. Mums tas jākārtīgi svarīgi. Mēs vēlamies arī mūsu vēlētāju apgabalos pierādīt un apliecināt mūsu pilsoņiem, kas ir viņu rīcībā, ko Eiropa viņiem ir sarūpējusi un kā viņiem, tā teikt, ikdienas dzīve var kļūt vieglāka. Uh, Un viens liels lūgums. Manā dzimtenē Vācijā ir tātad liels neapmierinātība ar to, ka nepieciešama A1 šī te veidlapa, šis apliecinājums, kas, ap, kas reāli apgrūtina dzīvi uzņēmējiem. Tātad runa par sociālās apdrošināšanas sistēmu. Protams, fanā visam ir cīņa pret nelegālo nodarbinātību, un mērķis sev ir ļoti labs, bet, nu, sevišķi pārobežu, pierobežu apgabalo šī A1, šis te certifikāts ir, nu, tāda ļoti piņķerīga lieta. Nu, lūk, tas būtu ideāls piemērs tam, kā elektroniska sistēma reāli atvieglotu dzīvi gan pilsoņiem, gan kontroli iestādēm lai cīnītos pret nelegālo nodarbinātību. Uh, Nu, sevišķi MVU, nu, tiešām tas sagādā liels galvas sāpes, un tāpēc tiešām jūs aicinātu, ja tas ir iespējams, protams, tad, lūk, šajā jomā palīdzēt ātri un raiti izmantot elektronisko pieteikšanās sistēmu, jo pretējā gadījumā, nu, ar, te, teiksim, kredītkartēm var maksāt bez, bez problēmām pārbežu kontekstā, bet šī A1 veidlapa, nu, tās elektroniska apstiprināšana nav iespējama, un tas tiešām būtu teicami, jūs palīdzētu mums šajā jomā tas atvieglotu dzīvi ne tikai uzņēmējiem, bet arī pilsoņiem un, un uh, kontrolē iestādēm, kas redzētu, ka, ka lūk ir vienkārši un, un, un ērti izmantot iekšā tirgus iespējas Eiropā. Paldies! Thank you very much! Paldies, Patricija Toja! Jā, paldies arī es vēlējos pateikties par šo darbu, paldies par šo programmu. Mm, šī programma tiešām arī mums ir ļoti interesanta. Kolēģi arī to teica. Mēs saskaramies visiem šiem jautājumiem, gan šeit strādājot, gan eh, kā pilsoņi ikdienas dzīvē. Balsts administrācija, ja tā digitalizētos, tas atvieglotu paļu pilsoņu dzīvi. Jautājums tiešām ir ļoti svarīgs, bet patiesībā ir arī visai liela neusticība. Uh, ja daudz eksperimenti nav snieguši nekādus rezultātus. Un tad jāteic, jā, dažkārt šīs jautājums ir pārāk sarežģīts, lai īstenot, īstenotos, bet jūs parādījāt, ka ir pozitīvas iniciatīvas, tas var darboties, un tad uh, mans ieteikums būtu lūdzu izceļiet uh, konkrētus rezultātus, strādāt pie konkrētiem rezultātiem, jo tas ir labākais, kā mēs varētu arī pārliecināt citas administrā, administrācijas. Vēl viena lieta - mums ir arī jāliek saprast nacionālajām administrācijām, ka sadarbspēja ir nepieciešamība. Ja ir paraugu praksa, nevajag, izman, nevajag izgudrot no jauna uh, velosipēdu, ir jau laba pieredze un un tā ir jāizmanto. Varbūt ja mēs gribam arī būt striktāki, administrācija domāja, varam to darīt, ja jau ir labā praksa, kādēļ to neizmantot. Tiešām aicinu būt konkrētiem un arī izplatiet šo paraugu praksi. Paldies! Pateicos, vai ir vēl kādi komentāri no zāles? Ja nē, tad ļaujiet man pateikt dažus vārdus un uzdot arī jautājumu. Arī vispirms es vēlos apsveikt arī jūs par īsa kvadrātā programmu panākumiem. Ir ļoti labi šeit projekti, protams, Un skaidrs arī, ka e, digi, institūcija digitalizācija ir realitāte, tas ir fakts, ir ļoti svarīgi iet vēl tālāk šai virzienā. Esmu pārliecināts, ka jums ir arī kolēģijas atbalsts, esmu pārliecināts, ka arī varat rēķināties ar ītra komitejas atbalstu, esam ļoti interesēti valsts administrācijas digitalizācijā. Jautājums, e, kurā brīdī jūs varētu e, dziļāk sadarboties ar dalību? dalību valstīm ir jau lielas atšķirības, protams, digitalizācijas jomā valsts administrācijā starp valstīm, ne tikai geogrāfiski, arī vienā geogrāfiskā reģionā varētu būt valsts, kas ambiciozāk un ir veikusi lielāku progresu, ir labi piemēri arī jaunajās dalību valstīs. Uh, Bet ir arī atšķirības, un tās ir jāpārvar, jāmudina valstis, kas nav vēl īstenojušas digitalizāciju, valsts administrācijā to darīt. Tālāk. Es zinu, kā arī kohezijas politikā ir Eiropas fondi, kurus var izmantot digitalizācijai. Zinu, Rumānijā manā valstī e-pārvaldības programmas tika īstenots, un arī 2014. 17. Eh, gadā arī esam ieviesuši elektronisko veselības karti, veselības vēsturi, elekt esam eh, padarījuši elektroniski pieejamu uh, Rumānijā un citās valstīs tas ir paveikts ar Eiropas Savienības fondu palīdzību, bet nākamajā daudzgad finanšu schēmā kādi fondi tiks izmantot no kohēzijas politikas vai citur, tiks izmantot, lai digitalizētu valsts pārvaldību administrāciju. Paldies! Paldies priekšsēdētāji, paldies par komentāriem, jautājumiem. Es teikšu dažas lietas. Esam līdz šim sasnieguši daudz arī kvadrātā programmu, ļoti daudz esam sadarbojušies ar dalību valstīm. Man nevajadzētu teikt mēs, bet jā, ir valstu izveidots tīkls, mm, kur piedalās arī valdību pārstāvji, tad eh, esam daudz tur arī runājuši par to, kā apmainīties ar pāraugu praksi un pieredzi starp dalību valstīm. Nu, šī ir lieliski iespēja, ar ko nodarbojamies divreiz gadā. Tad mums ir arī komiteja, kas strādā izkvadrētā programmā, kas strādā un norāda, kas ir jādara no valsts un pilsoņu perspektīvas, tad kur ir trūkumi un kādi ir izcinājumi kādi ir standarti, kas ir jāizstrādā. Nu, lūk, tie ir kontaktpunkti. Tagad svarīgi redzēt, labi, mums ir šis pavats, mums ir sātvērs, vadlīnijas, rekomendācijas. Tagad, jā, mums ir laba sadarbība. Tālāk, kā mēs pātrinam turpmāko uh, procesu tad kā mēs varam nonākt pie konkrētiem rezultātiem visiem pilsoņiem? Mēs kopā šeit domājam arī ar dalībvalstu pārstāvjiem, kā norādīja Zuriņo kungs, lai būtu šis stāv laukums, kur ir visas šīs lietas, kas būtu pieejamas gan no institūcijām, programmām, ne tikai īsa programma, bet arī no citām programmām. Uh, ir izcinājumi Connecting Europe Facilities, is, ir uh, sadarbība ar citām programmām, kā definēt sinerģijas, un tad, jā, tiešām kaut kur tas droši ir jānoglabā, lai visi tam varētu piekļūt, ir jābūt arī dalību valstu līmenī risinājumiem. Daudzām valstīm patiesībā jau ir labi rezultāti, ar ko var dalīties. Viens piemērs Vienā no, pirma, vienā no sanāksmēm valdībām eh, viņi uh, teica, ka šīs sanāksmes ir uh, liederīgas tad, ja mēs varam apmainīties ar paraugu praksi un ja varam, piemēram, uh, redzēt, vai dažādās valstīs strādā elektroniskā ID kārta. Ļoti konkrēti jāpārbauda, vai tas darbojas vai nē, vai ir šī pārobeža rezultāti. Runājot arī šeit par Zviedrijas, Somijas jautājumu un pilnībā piekrītu tam. Nu, lūk, Un tad mums ir plāni, jā, šī drošajiem droš, stāvlaukumiem, drošajām vietām, kur būs dati, un tā būtu viena lieta, pie kā mēs noteikti strādāsim. Mūsu mērķis ir pakalpojumi pilsoņiem. Ar šo sajūtu, o, oh, tas tiešām darbojas. Arī Jaunzēlandē, piemēram, ir uh, caurskatāmā pārvaldība, ko neviens neredz, bet lietas darbojas un jūs dabūnat to, kad, tad, kad jums to vajag. Un tad tieši šeit jāsadarbojas ar pilsoņiem, bet, protams, ka to mēs darām dalību valstīs. Mums nav šī kompetence dalību valstīs, bet veiksmīgākās valsts tieši to arī dara. Viņiem ir tāda, tāds laboratorijas vīde, kur ir sasaistīta dažādi nozars, lai vienkāršot procesus. Runa ir tiešām par reformēšanu, nevis jaunu slāņu izveidu likumdošanu, bet lai pārskatītu, kā lietas darbojas un noņem patiesībā nost visu to sarežģītību, kas ir lieka. Tad, nu, lai ir šī laboratorijas sajūta, kur ir pilsoņu devums, un uh, arī runājot tiešām par novecojošo iedzīvotāju slāni, kā viņus iesaistīt vēlāk dzīvē, viņi var kļūt neatkarīgāki, bet viņi ir noteikti jāatbalsta šajā procesā tad jā, ar to mēs runājam, par to mēs runājam ar dalību valstīm, tur arī ir lieliski piemēri. Konferences un dažādos pasākumos par to tiek plaši runāts. Īsa kvadrātā digi, un sasaist ar digitālo Eiropas programmu, kā mēs to redzam. Tad vi, galvenā ideja bija tieši skatīt sinerģijas ar citām programmām, lai visi komisijas instrumenti varētu strādāt kopā, lai konkrēti var, visiem nebūtu jāzina, kas ir kas. Mēs ļoti atvērti raugāmies uz šo integrāciju un sinerģiju. Mēs zinām, tad kā turpināsies jaunajā programmā izsaka kvadrātā, un, protams, um, mēs arī gaidām uh, digitālās Eiropas programmas gala rezultātu. Te sadarbosimies noteikti ar jums, un tad te ir minēti dažādi arī uh, mērķi, mākslīgais intelekts, uh, kiberdrošība. Uh, datinošana un tam līdzīgi dažādi pasākumi, kas var strādāt dalību valstu vajadzībām. Un te mēs runājam par visām dalību valstīm, gan tās, kas ir ļoti pavirzījušās uz priekšu, gan uh, visos, uh, visās debes pusēs tas tā ir. Uh, atbalstīt, lai varētu veikt kopīgus eksperimentus un dalīties pieredzēs, un tad varbūt atbalstīt arī tās valsts, kas nav tik ļoti attīstījušās atbalsta pasākumi, aktivitātes, esam to visu iecerējuši valstīm, kurām ir jāatgūst iekavētais. Un tad viens no efektīvākajiem rīkiem ir izvērtēšanas rīks, lai redzētu, cik tālu esat tikuši ar saviem risinājumiem, cik tas ir sadarbspējīgi, un tād, kā varat tikt tālāk kā iesaistīties ar uh, progresējušākām dalību valstīm, lai tās varētu iekavējušās pavilkt uz priekšu. Tas ir ļoti svarīgi nākamajā programmā. Tālāk arī vienotais digitālais ceļš vai šī vārti, gateway, ir vairāki procesi, uh, kas uh, ir aktīvi dalību valstīs un arī, lai tas būtu par mākslīgā intelektu formulu, uh, ir vairākas uh, lietas jātīsta neatkarīgi no turienes, no kurien, kur jūs atrodaties, un izkvadrētā programma arī sniedz savu devumu, lai varētu rast nacionālos risinājumus, nu, tam, kas ir jāpaveic. Balstoties uz esošo arhitektūru, šīm saiknēm starp nacionālo Eiropas Savienības līmeni, un tad redzēt, kā to varam vēl pavirzīt uz priekšu. Nu, Tas ir tikai pirmais solis, tālāk jāspēr nākamie soļi. Strādājam ar dažādām nozerēm, jo daudz no šiem risinājumiem ir dažādās politikas nozerēs komisijās, piemēram, sociālie pabalsti, nodarbinātības daļa. Te mēs strādājam ar atbildīgiem ģenerāla direktorātiem, e, kā modernizēt to visu, kā digitalizēt arī pašu komisiju, nu, kā mēs raudzīsimies uz uzņēmēju darbību, kādi ir izaicinājumi, kā izmantosim jaunās iespējas. Uh, par uh, šo viedo tehnoloģiju iespēju, lai mēs varētu arī specifiskās politikās uh, spērt soli uz priekšu un mainīt arī domāšanu un tālāk arī, protams, jādams par datiem, uh, par politiku, kas balstās uz pierādījumiem un tam liecīgi. Nu, lūk, paldies. Jā, es pateicu visu, ko gribēju teikt, un esmu gatava arī turpmāk uh, uzklausīt jūs ieteikumus. Paldies! Uh, for, uh, Jā, paldies par uh, to, ka atnācāt. Paldies, ka uh, sniedzāt atbildes uz kolēģu jautājumiem un skaidrojāt, kā tas viss īsti darbojas, kādas ir ieceres, uh, projekti un kā varam sekmēt digitalizācijas procesus Eiropas publiskajā administrācijā. Esam jūsu pusē, esam gatavi jums visādā ziņā palīdzēt un noteikti paļaujamies, ka turpināsim sazināties savā starpā. Mēs ar jums, daudzi no mums, ar kādām ierosmēm vai jautājumiem un noteikti vēlamies, lai jums izdodas Mēs to vēlamies, jo esam Eiropas institūcija, mēs to vēlamies, jo tas ir arī mūsu pilsoņu interesēs. Paldies, ka atnācāt, uh, un ne uh, vēlākā pēc desmit minūtēm mums pievienosies komisāra Marija Gabriela, un tad mūsu rīcībā būs uh, viena stunda, lai diskutētu par pētniecības programmu un tās nākotni ar komisāri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 Dear colleagues, uh, I propose to start to. Kolēģi, aicinu pievērsties tam, ka mūsu vidū ir komisāra Marija Gabriela. Uh, un, uh, ja jūs, kolēģi, esat tam gatavi, tad uh, atsāksim darbu. Sirsnīgi sveicu jūs, Gabrielas kundze, jūs atbildat par jauninājumiem, pētniecību, kultūru, jaunatni. Un e, šī ir pirmā reize, kad jūs mūs pagodināt ar savu klātbūtni, par to liels prieks. Ceram, ka uzzināsim ko vairāk par to, ko esat iecerējuši programmas Horizon Europe sakarā, kā rita e, budžeta apspriešana, kādas ir ieceres un kā veidojas uh, attiecības ar apvienoto karalisti pētniecības un jauninājumu jomā. Tāpat arī eh, runāsim eh, par nesen publiskotajām komisijas iecerēm pētniecības un jauninājumu jomā. Tā kā jūsu darba kārtība šodien ir ļoti piepildīta, un tāda tā ir arī mūsu komitejai, mūsu rīcībā ir tikai viena stunda, tāpēc mm, ikvienu klātsošo aicinu uz ļoti konstruktīvu uh, darbu, īsiem kodolīgiem izteikumiem, uh, lai iekļautos šajā vienā stundā. Tas nav daudz, bet tas nav arī maz, uh, lai varētu uh, pārunāt būtiskākos jautājumus. Mums ir arī politisko grupu sagatavots runātāju saraksts, uh, kuram arī uh, godprātīgi sekosim. Sāksim ar komisāres kundzi, mm, dodot iespēju jums uh, sacīt ievadvārdus pēc tam vārds koordinatoriem vai to aizstājējiem, pēc tam komisāras kundze eh, īsumā atbildēs uz pirm, pirmā apļa jautājumiem, un pēc tam būs otrais aplis, otrā iespēja, eh, uz kuru ir pieteikušies jau 12 kolēģi. Un tad komisārs kundze atbildēs arī uz šiem jautājumiem un komentāriem. Un mm, ja izrādīsies, ka mūsu rīcībā ir vēl mazliet laika, tad eh, būs iespēja izteikties vēl kādam, bet nu, diez vai, diez vai. Eh, tāpēc nekavēsimies, eh, komisāris kundze, vārds jums. Lielas paldies, priekšsētāji, dargais Kristiāna, kolēģi. Vispirmām kārtām vēlos jums pateikties par šo uzaicinājumu. Kā priekšstādājs nu pat norādīja, šī ir pirmā uh, tikšanās klātienē uh, man uh, uzsākot pildīt uh, savus pienākumus, atbildu par jauninājumiem, izpētī, kultūru, jaunatni. Un es uh, paļaujos, kā piecu gadu laikā mūsu attiecības un sadarbība ies plašumā un dziļumā. Uh, un eh, es raudzīšos, lai mans, eh, manis vadītais dienests eh, būtu ciešā kontaktā, ciešā sadarbībā ar jums. Raudzīsimies, kā varam piedalīties jūsu darbā Strasbūrā un šeit un uh, apzinoties, ka tas ir mūsu pilsoņu interesēs. Tas ir tas, ko no mums gaida un vēlas pilsoņi, lai mūsu darbs būtu um, jēgpilns, uh, vērtīgs. Un, protams, protams sveicu arī, arī tos kolēģus, kas ir pievienojušies itre rindām pēc Lielbritānijas izstāšanās no Eiropas Savienības. Īsumā atskatīšos uz to, ko esmu jau paveikusi savā amatā. Tad norādīšu uz šīs komisijas prioritātēm, zaļo kursu, Uh, finanšu budžeta prioritātēm, tāpat runāšu par iecerēm likumdošanas jomā, par uh, iecerēm sadarbībā ar dalību valstīm, šeit runāšu par rūpniecisko politiku, maziem vidējiem uzņēmumiem, mākslīgo intelektu un iecerēm šajā jomā. Tāpat arī esat noteikti pamanījuši, ka cīņa ar vēzi ir uh, šī komisijas sasaukuma prioritāšu sarakstā. Un visbeidzot pieskaršos eh, mūsu citām pārējām iecerēm. Sāksim ar lielajām prioritātēm. Sava, eh, savu pilnvaru pirmajās eh, dienās Vonda Lejenes kundze prezentēja zaļo kursu kā flagmaņu iniciatīvu, un tās mēķis ir nosargāt mūsu vidi Turklāt paralēli uh, virzoties uz izvirzīto mērķu sasniegšanu, uz konkurētspējas uh, kāpināšanu, šeit ir būtiski iesaistīties šajā darbā mums visiem. Mēs esam uzzīmējuši tādu vīziju, tādu redzējumu par to, kur vēlamies nonākt. Uh, bet ir jāsaprot, ka nesam visi vienādi, nesam visi vienā, vienādās pozīcijās, un šeit eh, tāpēc ir būtiski, būtiski sadarbības starp manis vadīto direktorātu un komisāru Ferēras vadīto direktorātu, eh, labi apzinoties, ka pētniecība jauninājumi ir mūsu nākotnes panākumu un izdošanās ķīla un atslēga. Uh, ja runājam par daudzgadu finanšu schēmu, tad tuvākajā laikā cerams to varēsim apstiprināt un līdz ar to būs vaļā finansējuma slūžas uh, arī uh, visām šai budžetā iekļautajām programmām. Esmu optimistiska, bet piesardzīgi optimistiska, ka izdosies uh, mums arī šīs konkrētās iniciatīvas par austrumu rietumu kohēzijas Eh, sekmēšanu, par šo Nobela balvu mazajiem vidējiem uzņēmumiem, eh, ir nepieciešama reāla patiesa Eiropas pētniecības un jauninājuma programma, kas ir piepildīta ar, ar saturu, ar konkrētām iecerēm, iniciatīvām. Es labi apzinos un izjūtu jūsu bāžas un, un, un, un satraukumu par uh, noteiktām budžeta līnijām, Eh, pateicos jums par šo atbalstu, par šo ieinteresētību. Mums ir jābūt, ja nepieciešams, tāds budžets, kas ir pietiekams, kas ir adekvāts, kas ir jaudīgs. Eh, šeit ir runa ne tikai par naudu, par nodokļu maksātāju naudu, šeit ir runa par gudru eh, investīciju politiku, investīciju piesaisti. Un par to runāšu ikvienā, ikvienā savā oficiālajā tikšanā ar ministriem, premjeriem, valstu vadītājiem. Uh, Mm, turpinot komisāra Hāna labās iestrādnes. Mm, ik dienas tāpat arī centīšos uh, uzturēt kontaktu ar uh, zinātniskajām, akadēmiskajām aprindām, paļaujoties uz uh, to padomu, uz to atbalstu. Uh, tāpat arī uh, sadarbībā ar jums uh, centīšos iet tālāk par dažām tādām svinīgi oficiālām sanāksmēm ik pa laiciņam. Uh, Kā esat eh, izlasījuši eh, Eiropas komisijas eh, darba programmā, jūnijā nākšu klajā ar paziņojumu par Eiropas pētniecības telpas nākamo versiju, tādu revitalizētu, atsvaidzinātu šīs programmas versiju. Pirmo reizi šeit būs tātad atbildības sfēras noteikts par trīs jauninājumu, šī tā trīs stūra, šī metaforiskā trīs stūra stūriem. Uh, Eh, tā, lai mēs varētu mm, risināt eh, un pieņemt šos izaicinājumus eh, visās trīs, šie trīs stūra komponentēs, izvirzot jaunas prioritātes, ņemot vērā plašāko plānošanas kontekstu zaļo kursu. Un arī šeit būs būtiska mūsu sadarbība, veidojot tādu uh, brīvpieejas, uh, pretīm nākošo šo sadarbības vidi, uh, kurā mūsu pētnieki jūtas atbalstīti, iedrošināti, uh, Uh, un, un, un aicināti uz sadarbību, uh, mazinot uh, smadzeņu noplū, aizplūšanas riskus un apdraudējumu. Ir jā, jātop reālam, patiesam pētniecības uh, tirgum, tādai telpai Eiropā. Un nesenajā uh, tikšanā uh, Zagrebā tikos ar Filipu Buskā, uh, kādreizējo uh, komisāru, kas atbildēja par pētniecību savu pilnvaru laikā. Un mm, šajā konkurētspējas padomē es apstiprināju, un to var apstiprināt jums, ka ir konkrēta iecerē veidot eh, un sasaukt īpašu ministru eh, tādu konferenci, kurā tiktu spriests par eh, pētniecības un jauninājumu jautājumiem, un tas varētu notikt šī gada septembrī. Uh, Tāpat arī e, aicināsim kopā e, galvaspilsētas, e, lai, nu, tā teikt, paraudzītos, kādas ir gaidas, kādas ir vēlmes, ieceres, sapņi, varbūt kādi, kādas ilūzijas iepratīm mums. Un noteikti, noteikti nevaram aizmirst, kā, kā dzīvojam savienotā, savienotas planētas šeit Eh, mums ir, ir, ir jārēķinās ar pārējo pasauli, un tāpēc arī gaidāmā, gaidāmā konkurētspēja, nākamā konkurētspējas padoma būs tāda, kurā aicināsim apzināties un domāt par, par mums, mūsu iespējām un izaicinājumiem globālā kontekstā. Ir būtiski, lai mm, tiktu panāktas eh, vienošanās ar reālu segumu, uh, Un tāda mēs, Eiropas komisija, kā, kā īstenotājs, kā izpilda vāra, tad šo, šo dalību valstu doto mandātu īstenotu tālākā saziņā ar trešajām valstīm. Ja runājam par konkrētām iecerēm, nozariskām iecerēm, tad ļaujiet man pieminēt mūsu ieceres mākslīgā intelekta jomā. Tas ir bijis ļoti būtisks jautājums manam priekšgājējam. Eh, šajā jomā Eiropas Savienībai ir, ir jāatstāj savs, savs eh, mantojums tā, lai eh, mākslīgais intelekts attīstītos un veidotos kā cilvēkam noderīga, izpalīdzīga tehnoloģija, kā atbalsts, kā palīgs mm, būtiskās jomās, vai tā būtu veselības aprūpe, transports, enerģētika mm. Es negribu, noteikti negribu, lai mākslīgais in, intelekts izveidotos kā, kā tāds uh, konkurents vai, vai, vai ļauns spēks, uh, kas apdraud cilvēkus. Un šeit sadarbošos ar, ar citiem atbildīgajiem komisāriem, uh, lai atbild, par vīdi atbildīgo komisāru, lai mūsu ieceres un, un, un plāni būtu un attīstītos vidē draudzīgā tādā uh, Uh, labvēlīgā kontekstā, lai mūsu jaunu uzņēmumi, lai startupi mm, uh, iet uz priekšu saskaņā ar, ar vidi uh, un Eiropas jauninājumu padomas raidītie signāli ir vērtējami kā pozitīvi. Tāpat arī mūsu nākamā iecer, ko grasāmies likt galdā par vienas pieturas aģentūru, um, jaunu uzņēmumiem atbalsta saņemšanai izskatās cerīgi un eh, neapšaubāmi eh, paļaujamies eh, uz to, ka Eiropas jauninājuma padome, gaidāmā padome Uh, spēlēs uh, un uzstāsies atbilstoši savai svārā kategorijai un, un, un, un pieņems būtiskus lēmumus, kas, kas uh, būtiski ietekmē šo virzību uz priekšu. Tik tiešām Eiropā netrūkst jaunu uzņēmumu, to ir pat vairāk salīdzinoši kā ASV, bet mums ir problēmas ar to atbalstīšanu šai sākotnējā trauslajā izaugsmas fāzē un te mums ir vēl plašs darba lauks priekšā. Un visbeidzot, eh, ir, ir svarīgi to visu strateģiski tā labi un konsekventi saplānot. Eh, sākam ar lielajām idejām un tad kaļam konkrētus plānus. Ar to esmu eh, runājusi arī ar savu ģenerāldirektoru. direktoru Mm, tā, lai viss tiktu, visas ieceras tiktu īstenotas tā, tā korekti, eh, zinātniski pamatot, iesaistot eh, akadēmiskās aprindas, iesaistot eh, uzņēmējus, un tad ciešā sadarbībā roku rokā kopā ar jums šeit Eiropas parlamentā varētu tur, tikt spērti turpmākie soļi, piemēram, programmas apārtnes 20 īstenošanai. Un Arī jūs nesen rīkojāt tādu šo tā sabiedrisku apspriešanu eh, par jautājumiem, kas ir tieši manā mandātā. Uh, Un uh, noteikti, noteikti es vēlos uh, rēķināties ar jūsu atbalstu, uh, taču ar to vien nepietiks. Šis darbs būs jāveic kopā ar mūsu pilsoņiem, lai pilsoņi apzinātos tās likmes, kādas ir šajā spēlē, ka viņu sadarbība un iesaista ir būtiska un nozīmīga. Ir jāveidojas tādām reālām partnerattiecībām, tās ir jāstrukturē, jāstrā, mm, jāsakārto jāuzliek uz tādām ļoti konkrētām sliedēm, un tad šis kopdarbs mums un jums kopīgā darbā jāpiepilda šī, šīs struktūras ar, ar, ar, ar, ar reālu saturu, ar reāliem sasniegumiem, atraisot šo sinerģiju potenciālu. Un Mm, mēs nākam klajā tātad ar likumdošanas priekšlikumiem, bet uh, ir jāturpinās uh, darbam, tam, tā, la, tiem ir jākalpo kā tādam katalizatoram, kā tādam grūdienam uz priekšu, uz turpmāku uh, kopīgu darbu. Un uh, tā tad ir 13 uh, šie, šī partneru attiecību uh, projekti 183. Uh, un 187. panta kārtā Eh, šeit paļaujamies uz jūsu atbalstu šo priekšlikumu vērtēšanā, izskatīšanā, tā lai jau gada otrajā pusē šīs ieceres varētu tikt apstiprinātas. Uh, Tā kā eh, paldies, ka uzklausījāt mani, paldies, ka uzņēmāt mani šeit, eh, paļaujos uz kopīgu eh, darbu, mani un jūsu vieno kopīgs redzējums, kopīgs skatījums, izglītība, jauninājumi, tāds, tāds pētnieciskais jaunatklājēja gars ir, ir, ir, ir deksme, ir, ir priekšnosacījums mūsu panākumiem, lai par kuru jomu runātu, par, par tehnoloģiskiem risinājumiem, par, par vīdi, klimatu. Un Mm, es no savas puses varu apliecināt, ka esmu gatava regulāram, ciešam kontaktam ar jums. Paldies! Paldies! Došu vārdu politisko grupu koordinatoriem. Sāksim ar Tautas partiju grupu Karvalijā kundze. Lūdzu! Much, you, paldies, priekšsēdētāji, paldies, uh, komisārs kundze, par jūsu prezentāciju. Un iesākšu ar um, tādu īsu paziņojumu, un pēc tam man būs arī divi jautājumi. Mans paziņojums saistās ar budžetu un to, ka varat rēķināties ar mums, ar mūsu atbalstu. Tiesībā uz tādu ambiciozu priekšlikumu mēs noteikti aizstāvēsim savu priekšlikumu budžetam programmai apvārsnes Eiropai. Jo sevišķi tagad, kad aizvien biežāk saskaramies ar dažādiem paziņojumiem, no šīs komisijas kolēģijas, tātad, ja, no jaunās kolēģijas, kas e, ierosina konkrēts pasākums, kas e, balstās uz e, programmu apārsnes Eiropai, tad jaunas valsts un, un publiskā sektora sadarbības iniciatīvas, mākslīgā intelekta jomā, piemēram, un šeit apārsnes Eiropai ir svarīga programma zaļajam kursam un mākslīgā intelekta apgūšanai, digitalizācijai, nu, tādēļ mēs tādu visai augstu uh, gaidu latiņu paceļam eh, programmai apvārsnes Eiropu, un līdz ar to jāprec arī nu, adekvāti līdzekļi. Man attiecīgi tas, ko mēs sagaidām no zinātniskiem pētījumiem, nes tā augļus, un no šaubu, ka tieši zinātniskie pētījumi eh, būs um, tie, uz ko balstīsies um, zaļais kurs un digitalizācija, kas ir tik ļoti nepieciešama mūsu tautsēmniecībai. Un nu, tagad jautājumi. Vai jūs varētu nedaudz konkretizēt um, misijas, pastāvošās šīs piecas komisijas nosprostās misijas, eh, vai tās ir konkretizētas un vai tiek gatavotas jaunas, vai tās jau ir projekta stadijā, vai um, varbūt komisija plāno tuvākajā laikā uzstāt kādas jaunas šīs misijas. Un um, par partnerībām. Jūs sacījāt, ka ietekmes eh, izvērtējums partnerībām tiek gatavots, un es eh, par, pieņemu, ka Mm, ka ir runa par institucionalizētām tātad, partnerībām 185. un tā tālāk, bet eh, eh, kā ir ar citām, ar citām partnerībām, ar līgumattiecībām? Un visbeidzot eh, par Eiropas pētniecības telpu. Jūs pieminējāt likumdošanas darbu, leģislatīvo darbu, un līdz šim uh, Un šī pētījuma telpa ir vairāk kā tāds koncepts, eh, ideja nekā nevis eh, konkrēti tiesība akti. Nu, ko tad konkrēti jūs plānojat? Kādus eh, tiesība aktus, kādu leģislatūru tā teikt jūs gatavojat? Jo, nu, šeit, protams, ir runa par nu, dalībvalstu likumdošanu arī. Paldies, Nikas kungs. Nākamais, paldies, priekšsēdētāji. Komisārs kundze sirsnīgs veids šeit eh, jūs mūsu vidū, un um, vēlos vienlaikus arī um, paust mūsu bāžas. 20. februārī jums ir paredzēta ļoti svarīga sanāksme padomē, kur tiks eh, apspriests um, ehm, būčets, tātad eh, daudzgadu finanšu schēma, TFS, jeb MFF, un um, mums īpašas bažas izraisa programmai apvārsnes Eiropa paredzētie līdzekļi. Noteikti nu, būsim solidāri ar jums. Mēs uzskatām, ka pat labam DFS plānotais nav pietiekams. 80,9 miljārdi eiro nav pietiekama summa. Un nu, vēršos arī pie pārējiem kolēģiem. Tas ir par 10 miljārdiem mazāk nekā sākotnēji bijām iecerējuši. Par 110 miljārdiem ir, uh, būs samazinājies tātad. Um, IKP, un uh, tāpat arī darbvietas kritīsies. 300 uh, uh, zinātniskās pētniecības projekti nevarēs saņemt finansējumu. Um, Marijas Kirija fondā būs vairāk kā tūkstots projektu samazinājums, un arī citās jomās tūkstošiem mazāku projektu un grantu, ko varētu saņemt mūsu uzņēmējiem, VU. 50 tūkstoši zinātnieku var um, šķirties no savām darba vietām. Tātad tūkstošiem zinātniekiem arī tiks liekta piekļuva adekvātai infrastruktūrai. Tūkstošiem publikāciju netiks laistas klajā. Nu, tā cietīs arī patentu un inovācijas, reģistrētie produkti, 7000 prototipu, vai es tātad secenu tos nevarēs adekvāti iztestēt. Un, um, aptuveni 500 būtiski klīniskie pētījumi, izmēģinājumi arī būs jāpārtrauc medicīnisko pētījumu jomā. Nu, tas ir ļoti skumīgi. Mēs nedrīkstam to pieļaut. Un mēs, protams, saprotam, kādas ir prioritātes un, un, un uh, tās arī ir nepieciešams, bet uh, nedrīkstam pieļaut, ka tieši šī programma ir tā, uz kuras rēķina tas uh, tiek, tiek darīts. Esmu referents par programmu apvāršanas 2020 Mums ir parlamentiem aktīvāk jāstarbojas ar, ar komisiju. Mēs nedrīkstam būt pretinieki. Nedrīkstam uh, uh, cīnīties viens pret otru. Mums ir aktīvāk jāsadarbojas, lai mums būtu labi darba rezultāti mūsu zinātniekiem, mūsu pētniekiem. Pilāt, pilāt projektam um, ir jānoslēdzas un cerams, ka tas noslēgsies sekmīgi, gaidam tā rezultātus. Uh, starptautiskā sadarbība ir jāuzlabo. Vakar mēs pirmo reizi tikāmies ar, uh, ar starptautiskiem partneriem un um, mums būs arī atkal sanāksme ar ēnu referentiem. Jautājumi ir ļoti delikāti un uh, tādēļ pie tiem jā, jāturpina strādāt. Tad nu man būtu slūgums uh, nepiekrist tikai kaut kādiem daļējām sarunām, jo citādi mums radīsies problēmas. Kad uh, mums būs darīšana ar citām valstīm situācijā, mums ir nepieciešama kopīga pakotne, lai būtu pilnīgi skaidrs summas atvēltie līdzekļi. Paldies jums! Cerams, ka jūs gūsiet panākums un 20. datumā arī iegūsiet nepieciešamos līdzekļus aktivitātēm. Paldies, nākamais runātājs! Eh, Ceļamā komisārs kundze saka Džabalovs kundze. Budžets, protams, ir ārkārtīgi svarīgs. Ar nepacietību gaidām, ka dalība valstis reaģēs uz Čārļa Mišāla sagatavoto DFS projektu, bet nu, mūsu sarkanās līnijas ir pilnīgi skaidrs. Zinātniskiem pētījumiem nepārprotama pievienotā vērtība. Nu, tādēļ, nu, protams, mēs ātri aicinām paaugstināt budžetu un aicinām jūs būt nepiekāpīgai, pastāvēt uz savu. Bet kas vēl ir svarīgi? Ņemot vērā programmas apvērsnes Eiropā ieguldījumu jau no komisijas prioritāšu sasniegšanā, kā tad komisija grasās rīkoties? Vai jūs pārskatīsiet eh, savu priekšlikumu eh, iekšējiem tātad eh, finansējumu pārdalījumam vienas nodaļas ietvaros? Kad vecā komisija nāca klajā ar saviem priekšlikumiem pirms diviem gadiem, nu, prioritātes bija maķinīt citādas. Nu, tagad mēs katru dienu uh, Un saskaramies ar diskusijām par mākslīgo intelektu, ceļo kursu un tā tālāk. Situācija pirms diviem gadiem, kad komisija nāca klāra ar savu sākotnējo priekšlikumu, bija pavisam citāda. Nu, kā tad jūs tagad uz to raugāties un kā mums vajadzētu uz to reaģēt? Varbūt vajadzētu kādu kopēju nostāju par ņemot vērā komisijas jaunās prioritātes. Un atkārt, mm, ir nepieciešama tāda varbūt eh, horizontālāka pieeja, jāmeklē sinerģija starp eh, starptautiskās starpības partneriem. Uh, sinerģija starp uh, rūpniecības politiku un, un pētniecību. Kā tad uzlabot sadarbību šajā jomā? Maksimāli drīz mums būtu nepieciešama šāda horizontāla pieeja attiecībā uz no kopējām normām, kopējā, kopēja pieeja. Itra un uh, Reģija ģenerāldirektorāta prioritātes jāsaskaņo. Tam mums jāstrādā kopā ar jums un jāmaina līdzinējā darba kārtība. Lai nepējot to, ka komitejas strādā izolēti. Visbeidzot, par MVU. Jūs tā īsti pieminējat MVU problemātiku, bet uh, baidos, ka uh, šeit mēs neesam tik konkrēti, tik, tik pragmatiski, kā varbūt vajadzētu, kā mūsu pilsoņi mums sagaida. Protams, šī diskusija ar komisiju par MVU stratēģiju uh, risināsies pavisam drīz. Pagājušo nedēļu Strasbūrā plenāru sēdē mums bija visai interesanta diskusija par maziem vidējiem uzņēmumiem, par to nākotni, bet baidos, ka Jau iepriekšējās eh, pamatprogrammās mēs eh, piedzīvojam to, ka MVU vienkārši pietrūkst eh, tādu kompetentu darbinieku lieliem projektiem, kādi, kādi ir paredzēti apvārsnes Eiropai programmā. Tātad konkurss, kas tiek izsludināts šīs programmas ietvaros, uzstāda visai augstas prasības. Un lielās kompānijas, lielie pētniecības centri, protams, to var pavilkt, bet kā mēs varam panākt to, lai MVU arī varētu piedalīties šos lielajos konkursos, vai viņi to spēs? Zinātniskās pētniecības dienās. Eh, man bail, ka tur pārsvarā piedalīsies lielie spēlētāji, lielie uzņēmumi. Varbūt, ka vajadzētu konkrētāk paredzēt eh, tādas plašākas iespējas arī MVU. Paldies! Eh, Ideja vārdā man arī cikundze. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, komisārs kundze! Par apvārsnē Eiropa programmu Esmu ID grupas ēnu referente, gribētu dzirdēt precizējumus. Nu, bieži vien pētnieki ir jauni, viņiem ir ļoti nestabila finansiālā situācija. Jūs runājāt par jauniešiem un arī vairāk kārt uh, atkārtojāt pētniecībai izpētē ir nepieciešams laiks un idejas. Taču finanses samazinās šai programmai, termiņi saīsinās. Uh, tad iespējams, ka ar programmu nepietiks, lai sasniegtu pārāk augstos mērķus. Zaļā kursa viens no punktiem mobilizēt finansējumu pētniecībai 3 miljardi eiro vai pat vairāk, un komisija piedāvā 6 6,5 miljārdus paredzēt, tātad 3 triljonu vietā 6,5 miljārdi. Tad kur būs papildus resursi, kā varētu sasniegt konkrētus rezultātus, lai pārliecinātu pilsoņus, ka šī programma ir vērtīga jūsuprāt. Ir ļoti daudz skaisti vārdi, bet ļoti maz konkrētības. Uh, Liela daļa arī finansējuma tiks atvēlēts klimata izmaiņām. Kā tiks izplatīti cita līdzekļi, cik daudz procentu tiks atvēlēti citiem projektiem? Jautājums par emisijām partnerībām. Vai esat veikusi aplēsis par nepieciešamajiem finanšu līdzekļiem, lai sasniegtu noteiktos rezultātus, kāda būtu? tad kā partnerības arī sniegs savu devumu emisiju budžetā, kāda būs likumdošanas procedūra katra veida partnerībai. Tālāk, vai esat arī iekļāvuši Brexita vistrūkumu šajā budžetā? Mīsija arguments nav skaidrs. Te ir jāpievērš lielāka uzmanība, īpaši, kas attiecas uz fondiem un konkrētiem rezultātiem lai to atpazītu pilsoņi. Mums pilsoņiem ir jāsniedz tikai atbildes, bet arī rezultāti. Mūsu grupa ir satraukta. Piekrītam, cik svarīgi ir pētniecība, cik svarīgi garantēt pētniekiem nākotnē, esam tomēr droši par to, ka jo ar jūsu pūlēm pietiks. Vairāk kārt arī jau esam to norādījuši komisijai. Teicām, ka esošā situācija varētu pasliktināt arī pētnieku sociālo situāciju. Pašlaik neesam saņēmuši iedrošinošus signālus. Nu, sagaidām, ceram, ka komisija vēl mūs pārliecinās. Esam līdz likuma pieņēmēji un cerams, ka līdzekļi būs pietiekami, bet līdz šim šos pozitīvos signālus neesam saņēmuši. Paldies! Dalunda kungs, zaļo pārdā. Paldies, eh, priekšstādātāji, cienījumā komisāri, kolēģi. Iepriekšējā sasaukuma laikā man bija tas eh, gods būt eh, referentam zaļo grupas vārdā par um, apvārsni 2020 programmu, un mēs mēģinām panākt to, lai klimata jautājumi tiktu iestrādāt visās politikas jomās. Un pat, ja mērķis 2030. gadām, tātad par 300% samazināt izmešas bija visai labs, un nu, daudz kolēģi aicināja pieņemt tādu godkārīgākus mērķus, 50%. Ne tikai mēs, bet MVO, pilsoniskās sabiedrības, kā arī um, uzņēmumi, kas vēlas uh, plaukt un zelt šajos uh, pārējais posmos. Un nu, 50% būtu tas, kas ir nepieciešams, lai mobilizētu uh, zinātnisko potenciālu un dotu ieguldījumu globālo ilgspējas attīstības mērķu sasniegšanā. Nu, un pirmais jautājums man līdz ar to. Ņemot vērā to, ka programma apvāršanas Eiropā, kā arī tika ierosināts pirms Parīzes līguma, nu, pirms uh, zaļā kursa pieņemšanas, kā komisijas jaunās prioritātes ietekmēs uh, strateģiskā plāna pēdējo galējo versiju un kā tas atbalsosies, atspūgļosies 21. un 22. gada darba programmas. Otrais jautājums eh, iepriekšējās eh, diskusijās eh, starp komisiju un, un parlamenta grupu, tātad tas notika janvārī, tika minēts, ka komisija strādā pie īstenošanas stratēģijas klimata mainstreamingam. Katru reizi mēs sakām, nu, kad tad var gaidīt konkrētus rezultātus un kad mums komandos uzzinās. Visbeidzot, un tas ir mans pēdējais jautājums, kā komisija grasās nodrošināt to, lai eh, citas eh, apāšņa Eiropai, tātad eh, daļas, kas nesaistās ar klimatu pārmaiņām, netiktu nevilšas veltītas pasākumiem, kas varētu graut klimatu pārmaiņu apkar apkarošanu. Paldies! ECR vārdā Tostinovska kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Jā, paldies! Komisārs Kundze, vēlreiz mums ir iespēja diskutēt mūsu komitejā ar jums, un liels paldies par to. E, jūs savos ievadvārdos sacījāt, ka pirmajās dienās, pirmajos mēnešos pēc jaunās komisijas uh, darba sākuma, tad galvenais darbs ir šis galvenā prioritāte ir zaļais kurs. Un tad nu, viens no svarīgākajiem instrumentiem ir šis taisnīgās pārejas fonds, kam ir jāpalīdz arī pārvarēt grūtības ekoloģiskajā pārējā <clears throat> dekarbonizācijas ceļā mainot uh, ekonomiku dažādās nozarēs. Es gribētu zināt, tad, uh, ko jūs domājat par uh, saikni starp šo pārejas fondu un apvārsnes Eiropa programmu. Esam daudz par to runājuši ar kolēģiem. Es biju arī ēnu referents šai jomā. Mēs vēlējāmies šai nozarei um, iekļaut ļoti konkrēts aktivitātes. Jūs ļoti pamatot teicāt, jā, ka ir vēsturiskas geogrāfiskas atšķirības uh, starp dažādiem reģioniem šeit Eiropā. <clears throat> Bez inovācijām un bez tehnoloģijām, tad uh, šīs pārmaiņas būs tikai skaisti vārdi. Un, diemžēl nevarēsim tos īstenot. Uh, Nu, ļoti labi, jā, ka ir plāni sakot, ka mēs vairs neizmantosim ogli, bet ja tam nesekos revolucionāras tehnoloģijas, tad tā, jā, tie būs tikai tukši vārdi, un tas radīs liels grūtības. Tāpēc es gribētu zināt, kā jūs raugāties uz šo sinerģiju starp pētniecību, apārsne Eiropa un šo taisnīgo pārejas fondu. Man tas liekas absolūti svarīgs. Tas, protams, arī rada zināms riskus. Paldies! Paldies, Patenka kungs! Paldies, priekšsēdētāji, paldies komisārs kundzei arī par komentāriem. Pavisam īsi, es neatgriezīšos pie budžeta jautājuma. Mēs visi esam viensprāts par to, ka ambīcijas bez budžeta nekur tālu mēs tādējādi netiksim. Uh, Varbūt vispirms jautājums par saskanību, konsekvenci. Ja jūs runājāt par šo nestabilo situāciju presē, lasīju, ka Itālijā, piemēram, šo mēnesi pirmo reizi vēsturē pieņēmusi darbā vienu pētnieci, uh, ar pētnieces līgumu. Trī, šis cilvēks 13 gadus dzīvo absolūtā nestabilā situācijā. Tad es gribētu zināt arī sadarbībā ar jūsu kolēģi Šmitu, kāda ir šī sadarbība, kādā virzienā konkrēti ir šī sadarbība tieši apkarojot pētnieku ļoti nestabilo un vājo finansiālo situāciju. Tālāk par industriju. <clears throat> Pētniecības programmā viens no svarīgākiem jautājumiem, ja mēs vēlamies tīru rūpniecību, lai tas būtu metālurģijā vai citur, te ir ļoti svarīgi investēt ūdeņradī, zaļajā ūdeņradī. Tad nu jautājums, kā jūs skatāties uh, uz šīm prioritātēm, vai jūs to iekļausiet 35%, kas ir paredzēts klimatam, vai arī ir kaut kā plašāk? Uh, Un tad, vai tā būs jūsu prioritāte un kura prioritāte tā būs, tad kā arī nodrošināt to, lai visi šie ieguvumi būtu visai sabiedrībai un no tā negūs labumu tikai daži privātie uzņēmumi. Paldies! Paldies, Butenga kungs! Tādējādi esam noslēguši pirmo fāzi mūsu dialogā. Aicinu atbildēt Nu, ja jūs varētu izdarīt piecās minūtēs, būtu ļoti labi. Nu, ir vēl 12 kolēģi, kur grib izteikties. Ir uh, jautājumi par budžetu, bet ir arī jautājumi ļoti konkrēti. Lūdzu, komisārs Kunze, paldies priekšsēdētāji. Liels paldies visiem par to, ka vēlreiz uzstājāt uz to, cik svarīgi ir aizstāvēt budžetu. Uh, Un tiešām šī ir ideja, pie, kā, pie kuras mums jāturpina strādāt. Kā jau es teicu, es eh, joprojām izdarīšu spiedienu, lai eh, mūsu ambīcijas tiešām varētu tikt atbilstīgi finansētas. Eh, runājot par dažādiem jautājumiem, paldies, Karvaļu kundze, par partnerībām. <clears throat> institucionālām partnerībām ietekmes novērtējums pašlaik, eh, tagad, eh, pašlaik tiek īstenots, esam labi pavirzījušies uz priekšu. Arī līdzfinansētās partnerības jūs zināt, ka mums ļoti svarīgi respektēt eh, šo partnerību samazināšanu. Mēs vēlamies samazināt uh, partnerības no 120 līdz 44. Mums ir ļoti svarīgi, lai jaunie uh, kriteriji tiktu īstenoti, lai nebūtu pārklāšanās, lai būtu. Uh, Konkrēti rezultāti, tas noteiks mūsu gala ir izvēli par partnerībām. Protams, parlamenta devumu arī sagaidām. Mēs tik tiešām vēlamies efektivitāti, konkrētus rezultātus, lai partnerības tik tiešām varētu virzīt uz priekšu visu Eiropas Sanības teritoriju. <clears throat> Tālāk par Eiropas pētniecības telpu. Nu, es nesaku, ka tūlīt būs likumdošana. Es eh, atceros, ka Lisabonas līgumā 2009. gadā ir paredzēta šā iespēja, šī iespēja ir jāizmanto. Vēl jau vairāk tādēļ, kā dzirdu arī kolēģis sakām, cik uh, lielā mērā pētnieku finansiālā situācija ir grūta, mēs visu laiku par to runājam. Mm, cik svarīgi noturēt pētniekus arī Eiropā, viņi ir jāmotivē. Tāpēc es arī paturu sev tiesības šī procesa beigās, proti mēs uh, Tagad sākam uh, sarunas par Eiropas pētniecības telpu, aicinu parlamentu pievienoties mums arī galvaspilsētās. Mēs vēlamies kopā ar paziņojumu jūnijā, arī tad likt jau konkrētus pamatus konkrētām rekomendācijām, kas mums ļausies tālāk par vienkārši tādu Eiropas pētniecības tirgu. Nav pašlaik šīs Eiropas dimensijas, nu tādu, kādu mēs gribētu īstenot. Mēs vēlamies iet šai virzienā. Ja Eh, šīs rekomendācijas tiks atbalstītas, tad, protams, ka es esmu gatava iet vēl tālāk, un to atkārtoju. Es nedzirdēju negatīvu attieksmi no ministriem. Eh, Zagrebā 15 dienas atpakaļ pirmās diskusijas bija ļoti iedrošinošas, ka mums ir tagad jāaktualizē, jādiminizē eh, šī Eiropas pētniecības telpa. Tālāk. Uh, dažādie jautājumi par projektu izvērtēšanu. Jā, paldies arī par sniegtajiem skaitļiem. Vajag tiešām skaļāk runāt par šiem skaitļiem. Visur Eiropā bieži vien mēs uh, aizmirstam labās ziņas. Tālāk projektu izvērtēšanu turpināsim darbu ar savu komandu. Te viņiem ir ļoti skaidrs instrukcijas, ko esmu arī devusi, cik ļoti svarīgi te virzīties uz priekšu. Tālāk par, ie, par šīm iedaļām. Jā, tālāk, kam tiks piešķirt līdzekļi, jā, mums ir mākslīgais intelekts zaļais kurs, bet apvārsnes Eiropa programmā jau ir nepieciešamie instrumenti un nosacījumi, uh, lai mēs varētu integrēt šo visu. 35% tiks atvēlēti klimatam, 4 no 5 misijām tieši saistītas ar uh, zaļo kursu. Es gribētu šodien vairāk runāt par to, kā labāk izmantot to, kas jau ir mūsu rīcībā, pirms piedāvājam ko jaunu. Arī, kad runāsim par mākslīgo intelektu, neaizmirsīsim, ir taču digitālā Eiropas programma. Tur ir 2,5 miljārdi eiro. Ir jāparāda, ka ar 2,5 miljārdiem mēs jau varam varam kaut ko izdarīt. Nu, es te gribu runāt ļoti skaidri. Apvārsnes Eiropa nauda tiks izmanto tikai, tikai tur, kur tas ir nepieciešams un kur tas sniedz pievienoto vērtību. Mums jau ir likumdošana nepieciešamā elastība, lai varētu pielāgoties jaunajām komisijas prioritātēm. Tāpat par mazie vidējiem uzņēmumiem šis jautājums arī ir ļoti svarīgs. Eiropa padomas inovācijas, šī inovācijas padoma tiks spēlē svarīgu lomu, te mēs daudz investēsim. Uh, Eh, par eh, šo pātrinātāju runājot, eh, Delunda kungs uzdev vienu jautājumu. Mēs tiešām vēlamies finansēt tos projekts, kam nav negatīva ietekma uz vidi. Tas ir skaidrs. Tāpēc, piemēram, mēs arī lēmām, ka nākamais European Innovation Council konkurs 300 miljonu eiro. Tas paredzēts būs tikai MVU un jaunu uzņēmumiem, kas vēlas investēt zaļajās tehnoloģijās lūk, mēs ļoti cieši tam sekosim. Te, protams, ir arī vēl jārunā par prasmēm. Jā, Robežovs kundze, jūs arī ļoti pareizi norādījāt, kā MVU tieši. Um, saskaras ar šiem izaicinājumiem, te viņiem ir jāsniedz instrumenti, tie ir ļoti grūti un ir steidzami jāstrādā ne tikai ar Čerī Bretonu, bet ar komisāru Šmitu. Uh, lai būtu saskanības starp dažādām politikām. Es esmu gatava organizēt arī kopīgu sanāksmi ar komisāru Bretonu, piemēram, lai mēs varētu izcilt tās lietas, kam pievērš Eiropas parlaments, lai mēs varētu izvairīties no līdzekļu izšķērdības pārklāšanās. Un vēl viens vārds, jo man ir ļoti tas tuv sirdī, dažādas sinerģijas ar citiem fondiem. Neslēpju, kopš decembra es uh, uzsāku arī sadarbību ar komisāru Ferreiru un komisāru Šmitu. Jau no paša sākuma lēmām te strādāt kopā. L daudz kas ir palicis tikai uz papīra. Mums ir jārunā par fondu transferu, tiešām par iespēju uh, izmantot sociālo fondu, reģionālās attīstības fondu, lai mūsu pētnieki varētu izvēlēties strādāt Eiropā. Un šeit tik tiešām ir svarīgi atbalstīt jaunos pētniekus. Viens piemērs, ko darīšu nākamnedēļ, par Marīgas Kirī. Um, stipendijām piedāvāja, lai Eiropas Savienība pārņemtu visus, visus summas, visu atbalstu doktorāta un postdoktorantūras līmenim. Tādējādi tas mums ļaus arī nodrošināt 20% līdzdalību. Tas nav nekāds brīnuma līdzeklis, bet tie ir mazi konkrēti instrumenti, kurus vēlos izmantot, lai vismaz nosūtītu signālu, kā Eiropa nu, rūpēs par saviem pētniekiem. Paldies, un tagad otrais rauns Spirākī kundze. Minūte. Lūdzu, pieturieties pie laika. Paldies, paldies, komisārs kundze. Jūs jau to sacījāt, Eiro, apvārsnes Eiropa investīcijas nākotnē. Un arī jauniešos tā ir investīcija. Vai Eiropas Savienībā tiesība aktos tiks atrunāta arī vārdu brīvība internetā, vai arī mudināsiet inovatīvu pieeju lai mazinātu ļaunprātīgu rīcību pret mūsu bērniem. Tas ir ļoti svarīgi ģimenēm un mums. Tojas kundze. Jā, paldies! Godētā komisārs kundze, sveicu mūsu vidū. Es gribu runāt par pētniecību zaļo kursu, kā to teica arī kolēģi, eh, klimata neutralitāte, visi šie mērķi, kas ir saistīti ar taisnīgo pārēju, notiks tad, ja būs ļoti nopietna tehnoloģiskā attīstība. Jābūt citai rūpniecības stratēģijai un viss devums, ko var šīs izmaiņās sniegt tehnoloģijas. Esam sapratuši, ko gribam ar zaļo kursu, tagad ir jāpasaka, kā to sasniegt, ar kādiem resursiem un ar šo uh, tuvināšanu, te pētniecība spēlē ļoti svarīgu lomu. Tad kā apvārsnes Eiropa varētu sniegt savu devumu šo mērķu sasniegšanai? Kā tad izmantosiet uh, instrumentus, kas ir jūsu portfelī, ne tikai sadarbībā ar Šmitu un Ferēru? Tātad uh, jābūt šīm partnerībām un misijām. Tāpat laikā arī uh, jāatbalsta arī mūsu pētnieki, kuriem ir nepieciešama šī sadarbība. Te tik tiešām ir jābūt izlemī, izlēmīgiem, lai viņi strādātu tieši pie vidas pētniecības jautājumiem. Paties. Mihailovs kundze. Liels paldies priekšsēdētāji, komisārs kundze. Vispirms es vēlos pateikties jums par lielisko sadarbību. Jūs runājāt par efektīvu Eiropas pētniecības telpas izmantošanu. Te jāņem vērā arī tas, ka Dažās valstīs zinātniskā pētniecība tik labi nemaz neattīstās. Tas ir saistīts arī ar inovācijām. Te jāizveido tilti. Zināms, e, apvārsnes Eiropa procentu īpatsvars ir kā reiz paredzēts tam, lai iekļautu valstis, kurās uh, pētniecība nav tik attīstīta. Bet izskatās, ka ar jaunajā daudzgad finanšu schēmā mums būs jābūt elastīgākiem. Tad kā jūs palīdzēsiet šīm valstīm? Paldies, komisārs kundze. Sakvais kundze, paldies par jūsu interesantiem komentāriem. Tātad svarīgākie jautājumi, kā atbalstīt MVU. Kad runāju par MVU, tad es eh, runāju par uzņēmumiem, kas saskaras ar milzīgu slogu, lai saņemtu ES finanšu līdzekļus. Un kad viņi saņem šo naudu, tas jau ir tiešām ļoti vēlu. Bieži vien uzņēmumi, kuru es maz strādājošie, viņi, tie, viņi šie uzņēmumi tiek bieži vien integri, eh, ignorēti. Uh, Man ir vienkārši jautājums, kā komisija tad var nodrošināt to, ka uh, apāršņā Eiropas naudu varētu vieglāk saņemt. Galvas muņas kundze, paldies, paldies komisārs kundze. Neuzdošu jautājumu par apvārsni. Tas, protams, man ir aktuāli, bet es runāšu par Open Science. Tā ir lieliski iespēja Eiropai. jo dāti un pētniecība arī uzlabos jaunu zināšanu ieguvi. Tas ietaupīs nodokļu maksātāju naudu. Tad uh, arī komisija to ir atbalstījusi līdz šim, bet, nu, Open Science mērķu sasniegšanai vēl ir tāls ceļš ejams. Uh, Ko tad arī komisija darīs, lai vairāk atbalstītu Open Science? Bet tik tiešām, kā jūs to atbalstīsiet, kā iekļausiet arī savā paziņojumā par Eiropas pētniecības telpu? Paldies, Karopokungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es pateicos arī komisārs kundzei. Eh, man tāda neliela analīze un jautājums visos eh, ziņojumos, gan no revizijas palātas, gan eh, nu, tā, ko jūs teicāt, mēs redzam, ka pētniecībā nevienmērīgi tiek eh, pārdalīta nauda, arī geogrāfiskās atšķirības. Ir liels atšķirības starp valstīm, kur pētniecības ir maz, un starp valstīm, kur ir inovācijas līderi. Tas attiecas gan uz MVU instrumentiem, uh, kas pārvērst par šo pātrinātāju instrumentu, un tas arī attiec uz resursu pārdali uh, EIT. Nu, to esam uh, piefiksējuši, ir ļoti liels atšķirības. Izskatās, ka nu, šie resursi ir tikai kaut kādam ekskluzīvam klubiņām paredzēti. Komisija, ko jūs darīsiet, lai no tā izvairītos turpmāk? Paldies! Hanks kundze. Paldies, priekš, komisārs kundze, kas ieradāties pie mums. Martā komisija publicēs jauno MVU stratēģiju arī savu jauno rūpniecības stratēģiju. Un zaļie prasa, lai šī rūpniecības stratēģijā tik noteikti nulle emisijas līmenis un arī, lai strādāt pie tehnoloģijām, ņemot vērā, ka ir nepieciešami 25 gadi, lai izveidotu jaunu rūpniecību, tad, piemēram, metalurģija, ķimikālijas, industrijas, kur semitē lielu daudz enerģijas, tad vai apārsnes Eiropa arī strādās pie šo nozaru dekarbonizācijas, kādi instrumenti tiks izmantot un specifiski, vai jūs, piemēram, piemērosiet arī otrā pīlāra klasteru, lai varētu maz eh, dekarbonizāciju noteikt par prioritāti. Un vai arī būs darba programmas, lai būtu vairāk finansējuma dekarbonizācijai? Paldies, Virkunens kundze. Thank you, Chair. Uh, Madam Komisārs. Jā, paldies, komisārs kundze. Kad domājam par mūsu industriju, par tās konkurētspēju, šeit pilnīgi noteikti ir vietā saruna par jauninājumiem, par pētniecību, un beidzot eh, atbildīgi par šo jautājumu ir eh, ļoti spēcīga komisāri, jūs tātad, un runājot par pētniecību, izglītību, jauninājumiem, eh, te pirmo vijoli spēlē dalība valstis. Mums, protams, ir programma apvārsnes kuru noteikti atbalstu, pievienojos kolēģiem, kas iestājās par uh, Eh, to, ka būtu palielināms eh, budžets šai programmai par 50% 21. gadā. Eh, komisijai šī ir iespēja uh, iet palīgā dalību valstīm sekmēt reformu procesu cauri Eiropas semestri, um, izglītībā, pētniecībā, jauninājumos, bet kā jums šķiet, kā šis konkrētais process varētu attīstīties, lai dalību valsts nu tiešām tiktu stimulētas, motivētas, uh, Uh, strādāt aktīvāk. Par mazajiem vidējiem uzņēmumiem jūs gatavojat stratēģiju, digitālo prasmi mm, darba kārtības kontekstā. Uh, šajā ieskatā, uh, šajā kontekstā, kā jūs varētu atbalstīt mazos vidējos uzņēmumus digitālo prasmi apgūšanā? Paldies, Rosa kungs! Paldies, priekšsēdētāji, komisāris kundze! Es nerunāšu par naudu vismaz ne ET kontekstā, te jau esmu savu darbu padarījis, eh, būdams ēnu referents, es drīzāk vēlējos runāt par atsevišķiem eh, procesa aspektiem. Pētniecības programmas mūsu ieskatā ir iespējams eh, modernizēt, padarīt tādas racionālākas, daudz laika un naudas tiek tērēts uh, Eh, aspektiem, eh, kas ir lieki, eh, nedod vēlamo un cerēto rezultātu. Mēs vēlamies, lai mazie vidējie iekļautos kaut kādos procesos, spēlētu pēc kaut kādiem noteikumiem, bet patiesībā būtu jātēmē uz rezultātu, lai visām šiem, šai darbībai būtu rezultāts, un tad mēs varētu spriest par to, cik tas ir efektīvi. Nu, mēs varētu atbalstu, piemēram, paredzēt tiem uzņēmējiem, kas piesaista tikai Eiropas izcelsmes resursus. Uh, Uh, vai arī to, ka uh, tie švakākie projekti katrā, katrā konkursā, katrā, mm, katrā institīvā atkrīt, uh, ka pēdējais atkrīt, tā teikt, un tāpat arī būtu mazināma birokrātija šo projektu vadībā, visos šajos konkursos un tā tālāk. Nākamais kolēģis, paldies priekšsēdētāji! Iebakungs saka, mē, mēs visi esam noraizējušies par eh, gaidāmajiem budžeta samazinājumiem, bet tomēr vēlos uzdot pāris jautājumus. Eh, pirmām kārtām, vai jūs varētu konkrētāk izteikties par eh, to, kā nauda sadalītos pēc samazinājumiem, vai kādas atsevišķas pozīcijas komisijas ieskatā būtu neaizskaramas, kuras samazinājumi neskartu? Un otrām kārtām runājot par šo revitalizēto, atdzīvināto Eiropas pētniecības telpu. Vai tas attiektos tikai un vienīgi uz ES dalībvalstīm vai arī uz asociētajām valstīm? Paldies, Kristofa kungs! Paldies, priekšsēdētāji! Komisāris Kundze! 300 miljonu vērtas investīcijas. Tātad tas ir tas, ko paredz programma apvārsnes 2020. Uh, e, tie ir vairāk kā 60 pilota projekti, kas tādā vai citādā veidā ir saistīti ar 5G tehnoloģiju. To ņemot vērā Eiropas Investīcija banka kopā ar e, FC piedāvā arī uh, turpmākas papildu atbalsta programmas 5G tehnoloģiju ieviešanām. Tāpat arī mm, ir aizsākts darbs uh, jau pie 6G, kā zināms, uh, bet uh, šo tehnoloģiju ietekme uz cilvēku veselību joprojām nav apzināta pastāv plašas bažas par 5G, eh, par eh, izmantoto elektromagnētisko frekvenču un tīklu negatīvo ietekmi uz veselību. Vai šeit grasāties eh, atbalstīt arī tādus projektus, kas pēta šo, šo, šo tehnoloģiju ietekmi uz veselību? Paldies! Paldies jums! Nākamais kolēģis. Um, pirmais jautājums par mūsu misijām, pārstāvniecībām, saka Buzeka kungs. Uh, cik tālu mm, ir uh, darbs šajās piecās misijās, piemēram, cīņa ar vēzi, kas, kas tad ir reāli paveikts? Otram kārtām budžeta samazinājumi, ņemot vērā nu, šo vispārējo izdevumu mazināšanas atmosfēru, ir jārunā par riskiem, ko mm, tas nes. Un tās valstis, kas visvairāk paļaujas uz to, ka mm, samazinājumi nebūs, ka līdzekļi būs vairāk, ir tās, kurām ir visvairāk ko zaudēt. Uh, Um, tās arī cietīs vissmagāk. No šis uh, trauslums, uh, šī nu, tāda relatīvā atpalīdzība vissmagāk uh, skars tieši šīs valstis. Paldies, Buzeka kungs, komisārs kundze, vārds jums uz dažām minūtēm. Ceru, ka tulki neņems ļaunā, ja mēs šeit uzkavēsimies par kādu minūtīti ilgāk. Jā, mm, paldies, paldies par šiem jautājumiem. Arī es vēlos uh, atzīt, ka šodien uz visu diez vai spējuši atbildēt, bet es esmu jūsu rīcībā, mani kolēģi, mani darbinieki ir jūsu rīcībā. Uh, vēlos, lai mūsu attiecības būtu šādas uh, formāli, nebūtu formāli epizodiskas, bet uh, tādas konstantas un, un, un, un, un ciešas. Paldies visiem šiem jautājumiem uh, uh, par piecām misijām Eh, runājot, eh, kopš septembra ir notikušas jau 24 darba sanāksmes, katra no šīm misijām ir, ir atšķirīgā stadijā, bet es eh, piedaloties dažās no tām esmu izteikusies ļoti skaidri un nepārprotami prasu no atbildīgajām amatpersonām konkrētus uzstādījumus, konkrētus plānus jau tuvākajā laikā, kādas diskusijas ir paredzētas, kādas ir nepieciešamas kādas institūcijas ir iesaistītas eh, tā, lai būtu rezultāti jau tuvākajā pārskatāmajā laikā. Eh, kādi, kādi, eh, kādi ir tie rezultāti, kurus spējam tad objektīvi konstatēt, atrādīt un, un, un, un reportēt mūsu pilsoņiem. Uh, Tas ir svarīgi man, un tas ir svarīgi arī jums, es tā saprotu. Uh, kopš uh, decembra katrai misijai tagad ir atbildīgais koordinators uh, saziņai ar parlamentu. Lūdzu, lūdzu, izmantojiet šos, šīs personas, prasiet viņiem informāciju. Un jāteic, ka tieši šī te vēža misija Uh, ir, ir, ir, ir tikusi vis tālāk uz priekšu. Gjārdī kungs ir, ir atbildīgais un par to viņam pienāks zināms uzslavs. Mm, bet ir, ir, ir būtiski, lai katrā šajā misijā, šajā uh, izrāvienā būtu cie, saziņa ar uh, pilsoņiem un saziņa ar uh, parlamentu, vai tā būtu saruna par, par veselību, kas, kas cilvēkiem visnotaļ rūp, vai, vai tādām smalkām lietām kā mākslīgais intelekts, arī šeit ir jāiesaista pilsoņi, izmantojot internetu, izmantojot modernās komunikācijas tehnoloģijas, tāpēc lūdzu, lūdzu, sekojiet procesiem, darbu grafikam, gaidāmajam sanāksmēm Otram kārtām, Mihailovas kundze, jūs man uzdevāt jautājumu, uh, un Buzek kungs arī jūs par šo paplašināšanu, widening. Uh, tātad šiem paplašināšanas valstīm, šiem paplašināšanas pasākumiem budžeta līnijas ir garantētas. Uh, te samazinājums nedraud. Skaitļi jau tā teikt ir pienagloti pie sienas un netiks mazināti tieši apzinoties šo potenciālo negatīvo ietekmi, kādu, kādu izjutīs uh, uh tieši šīs paplašināšanas valsts, ja līdzekļi tiktu samazināti. Uh, pateicoties arī jūsu aktīvajai pozīcijai, ir izdevies to nosargāt. Mēs tāpat arī mm, turpināsim uh, tās iestrādnes, kas sev ir pierādījušas no labākās puses, uh, tām eh, līdzekļus eh, nesamazināsim. Un Nu, tad tālāk skatīsimies, kā ir iespējams nedaudz pamainīt to, to attiecību dinamiku, to partneru dinamiku eh, reģionos, kā palīdzēt un atbalstīt ar, ar telpu atrašanu, tā lai notiktu reāls darbs. Un tāpat arī vēlos norādīt uz pāris citiem instrumentiem, tādu iepriekšējas verifikācijas instruments, kas e, ļaus tā agrīni jau vērtēt e, daudzsološākos projektus um, un, un pātrinātā kārtā tos virzīt uz finansējumu saņemšanu. E, tik tiešām vēlamies, lai šī eh, kārtība būtu tāda, kas ļautu daudzsološajiem jau mm, tā priekšlaicīgi jau pievienoties eh, konsorcijiem. Un eh, kritika bieži vien ir pamatota, ka, ka tie laimīgie, kas tiek cauri visiem šiem šķēršļiem, tad beigās nonāk tādā kā ekskluzīvā klubā, bet tā tas nedrīkstētu būt. Tam vajadzētu būt sadarbības platformai. Un noteikti nedrīkstam mm, aizmirst izglītības uh, lomu, Mar Marijas Kirī uh, programmu. Šeit uh, abi iesaistītie ģenerāldirektorāti uh, ir nākoši klajā ar konkrētām institīvām, kas uh, ir paredzētas, lai, lai atbalstītu tādus pētniekus ar, un tādus projektus, kuriem nav sekmējies ar, ar atbalstu saņemšanu caur citiem, uh, citiem projektiem neatkarīgi no izcelsmes valsts. Un šeit rezultāti ir fantastiski. Ir valstis, kur uh, vairāk kā uh, 70% uh, pētnieku ir, ir, ir, ir, ir spējuši īstenot ļoti labus, efekt, sekmīgus uh, projektus. Un tāpēc doma ir padarīt šo sistēmu uh, permanentu, pastāvīgu. Un turpināsim darbu šai virzienā. Tālāk par Eiropas jauninājumu padomu, par maziem vidējiem uzņēmiem arī vēlos runāt. Ir būtiski, lai mēs atbalstītu mazajiem vidējiem, kaut vai sākot jau ar informatīvo atbalstu. Un te nonākam pie OIT. Tā, šī struktūra spēlē šeit ļoti fundamentāli nozīmīgu lomu kā šo sadarbību atraisīt, padarīt dzīvu, aktīvu, jo OIT gal galā pirmais uzdevums ir veidot ekosistēmas, iedibināt šos kontaktus, šos, šos sakars, jo te mēs strādājam ar tādiem maziem, trausliem, sīkiem uzņēmumiņiem, idejām, bet tie ir mūsu nākotnes šie čempioni, šie vienraģi, kādus mēs vēlamies redzēt Eiropā. Tāpēc ir būtiski, lai OIT un OEC darbā tiktu realizētas visas iespējamās sinerģijas. Un noteikti, noteikti vēlos runāt par, par atbalstu sievietēm, īpaši sievietēm, kas darbojas jauninājumu nozarē. Šī brīža situācija nav adekvāta, nav pieņemama, un tāpēc uh, vēlamies, lai sieviešu īpatsvars uh, tiktu visos iespējamos veidos kāpināts, lai būtu vairāk uh, sieviešu pētniecībā, sieviešu, kas uzsāk uzņēmē darbību, kas nāk klajā ar revolucionārām idejām. Un jā, bija vēl vairāki citi labi jautājumi, uz kuriem, diemžēl, nevarēšu atbildēt izsmeļoši tagad eh, sacīšu tikai to, ka paļaujos uz sadarbību ar jums, paļaujos uz jūsu aktīvu iesaisti. Ir izveidots satvērs tāds konteksts eh, eh, mūsu turpmākajai sadarbībai. Programmai apvārsnes ir 30, 3 pīlāri, ir būtiski, lai tie būtu saskanīgi, lai uh, Eiropas pētniecības padome, lai Skladovskas Kirī uh, eh, programma būtu tādā saskaņā un, un, un kontekstā ar, ar uh, visām šīm pārējām iestrādnēm, lai Eiropas jauninājuma padome zinātu un apzinātos to plašāko kontekstu un šīs labās visas ieceres tā kopā uzplaukt attīstītos. Mēs neesam šeit, lai konkurētu, lai uh, kaut kā sacenstos viens ar otru. Šeit mēs esam, uh, lai uh, kopīgā darbā sasniegtu vairāk nekā mēs spētu katrs atsevišķi. Un šeit ir noteikti vienkāršošanas potenciāls. Un visas šīs institucionālās struktūras kontekstā atcerēsimies, kādi ir šie trīs uh, pīlāri. Uh, pētniecība, izglītība, jauninājumi. Un tad skatīsimies, kā kaut kādu konkrētu atbalstu īstenot izglītības nozarē, mazajiem vidējiem uzņēmumiem, kādām citām grupām vai sektoriem vai nozarēm. Uh, Uh, ir ieplānoti pasākumi, piemēram, septembrī, uh, kas būs veltīti mm, uh, vienam, viena vai cita pīlāra aktualitātēm. Ir būtiski, lai tur par, par, par šo sinerģiju, par šo potenciālu tiktu runāts jo potenciāls ir. Nu, kā piemēram Spirakī kundze interesējās, šeit ir, ir, ir, ir uh, sava pozīcija bērniem, uh, vecākiem, ģimenēm, kuriem arī ir kas sakāms par, par izglītības kvalitāti, par tām prasmēm, kas, kas būs nepieciešams rītdienas Eiropiešiem. Un uh, ceru, ka arī nākotnē jūs būsiet tikpat uh, tādi, tādi nepiekāpīgi, tikpat prasīgi uh, un, un varbūt pēc tādas sākotnējas uh, neveiklības mums izdosies mūsu sadarbību ar, ar tādu tiešām uh, pilnu jaudu īstenot praksē. Paldies, paldies Gabrielas kundze, paldies par šo dialogu, jūsu pretīmnākšanu, atklātību turpināsim sekot tam, kā uh, sokas programmas apvārsnes īstenošana. Paldies, ka atnācāt!